Well, we have a long day ahead of. Labdien, kolēģi! Mums priekšā gara darba kārtība, un tāpēc, domāju, mums vajadzētu sākt ar pirmo darba kārtības punktu, un tas ir balsojums. Balsojums par kopienas režīmu divējādi lietojumu preču un tehnoloģiju eksportu kontrolē. Man informēja, ka ir bijušas plašas diskusijas vakar. Un ka esot arī diezgan plaši tā nostiprināta vienošanās par grozījumiem. Un tāpēc gribu iesniegt jums priekšlikumu balsot blokā par šādiem grozījumiem. Saprotu, par, par tiem jūs esat jau vienšies 1, 28, 3, 4, 30 ar mutisko grozījumu, 6, 7, 13, 32 ar mutisko grozījumu, 15, 16, 33, 34. Nu, noslēgumā pasteikšu jums, kur no grozījumiem palikuši ārpus bloka 17, 35, 19, 20, 36 ar mutisko grozījumu, 37, 22, 23, 38 ar mutisko grozījumu. Turklāt mutiskais grozījums numur 1. Balsosim blokā par visiem šiem minētajiem grozījumiem. Otrām kārtām pēc tam atsevišķi mums būs jābalso par 10. un 11. grozījumu. Un pēc tam būs gala balsojums. Nu, vai ir tiešām tāda vienošanās? Tāda vienošanās bija panākt, es neesmu kļūdījies. Nu, tā viņš šķiet, ka tieši tās pats rezultāts būtu arī bijis bez jebkāda balsojuma. Tātad, balsojam blokā. Kas par? Paldies, kas pret? Atturs. Tātad, pieņemts. Labi, pārbaudīsim vēl tomēr. Tātad balsosim par daļām, par desmito grozījumu. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret Nu, pārbaudīsim elektroniski. Tātad balsosim elektroniski par desmitā grozījumu otro daļu. Sākam balsot. We'll wait, we'll wait. Everybody has voted. Vai visi nobalsojuši? Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un rezultāts ir 18 pār 15 pret 1 atturējās apstiprināts, pieņemts. Tālāk mums jābalso par 11. grozījumu par. Pret. Šķiet būs jāpārbauda elektroniski arī šis. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 14 pret pieņemts. Priekšādātā kungs. Esmu pazaudējis savu balsošanas kartiņu. Vai jūs esat par vai pret, vaicā priekšādātājs? Pār, saka runātājs. Tātad 19 pret 14. Un, lūk, divi pret bija. Divi pret, viens bija par, divi pret. Tātad 19 pret 16. Tas faktiski rezultātu nemaina. Pāriem tālāk pie gala balsojuma. Tas būs elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Nu, ar lielu vairākumu apstiprināts priekšēdētāj kungs. Arī es esmu par saka iepriekšējais runātājs, kas ir pazaudējis kartiņu. Tātad 31 par 1 pret 3 atturējās. Paldies! Apsveicam referentu. Nu, varam pāriet tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma, kas ir mm, jauna stratēģija attiecībā uz Afganistānu, bet šķiet referents vēl nav ieradies.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 Of nu, tā kā nav karavīru, tad nevaram turpināt kara, un sanāksme ir pārtraukta uz mirkli, kamēr atnāks referents. All right now. Il relatore. Labi, saka priekšsādātājs, šķiet referents ir ieradies. Labākie kungs, vai jūs esat gatavs sākt savu ziņojumu prezentēšanu? Jā, paldies priekšsādātāji, esmu gatavs. Iesākumā gribēju teikt, ka šī ir pirmā diskusija pirms pāriem pie balsošana un centīšos savilkt kopā visu to darbu, kas paveikts pēdējā mēneša gaitā. Centāmies strādāt pie tādas visaptverošas jaunas stratēģijas Eiropas Savienībai Afganistānas jautājumā. Un tātad pirmais jautājums ar ko sastapos sava darba laikā, bija šis milzīgais eh, iztraukums, jeb starpība, kāda ir eh, nu, starp sociāla-ekonomisko situāciju Afganistānas iedzīvotājiem un nepieciešamību pēc resursiem pēdējo deviņu gadu laikā. Un tāpēc pirmais, ko es darīju, devos uz Afganistānu un centos konstatēt, kāda tad ir ietekme šai starptautiskai palīdzībai valstī pēc 2001. gada. Vēl viens nozīmīgs jautājums, galvenais politiskais jautājums ir miera process valstī. Gandrīz katru dienu dzirdam kādas jaunas ziņas par to. Vēl viens nozīmīgs jautājums, kas sasaistīts ar šo procesu un ar Eiropas militāro klātbūtni valstī, ir apmācības process Afganistānas policijai, reālus drošības struktūru veidošana valstī. Un viena no nozīmīgākajām problēmām no Eiropas eh, perspektīvas raugoties ir opija audzēšana un, protams, arī tā kontrabanda uz pārējo pasauli no Afganistānas. Ja nu ir kāds papildus iemesls, uh, izņemot to, ka cīņa norisinās cīņa pret starptautisko terorismu. Kāpēc Eiropai vajadzētu būt noraizējušamies par Afganistānu, tad tas ir tieši šis iemesls. Jo heroīns staindē 1,5 miljonus eiropiešu. Un tāpēc ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs rastu šai problēmai risinājumu. Un tagad pāriem pie starptautiskās palīdzības jautājumu centos noskaidrot, kāda, kā ir mainījusies situācija Afganistānā salīdzinot ar 2001. gadu. Izaugsmes likme ir bijusi lieliska visās nabadzīgajās pasaules valstīs. Esmu ceļojis uz bijis daudzās valstīs un esmu jūtis, kāds reāls progress ir gūts šais valstīs sociāli, sociāli ekonomiskajos apstākļos valstī. Progress ir burtiski redzams daudzās Āfrikas valstīs, uh, daudzās Āzijas valstīs. Bet kas man likās īpaši uzkrītoši Afganistānā, ka tur šāda progresa nav. Nu, ir zināmi uzlabojumi izglītības sistēmā, infrastruktūrās, bet kas man pārsteidza, tas ir fakts, ka visnozīmīgākie rādītāji sākot, līd, sākot līd no bērnu mērķtības, vidējā dzīves ilguma iedzīvotāji vidū līdz pat nabadzības uh, līmenim valstī pēdējo deviņu, gaidā, deviņu gadu gaitā šai jomā mainījies nav tikpat kā nekas. Nav arī nekāda būtiska pasliktinājuma šajos rādītājos. Vidējais dzīves ilgums ir samazinājies par četriem gadiem. Eh, mā, māšu dzimstība eh, ir joprojām ārkārtīgi smags liktenis. 25 tūkstoši sieviešu mirst katru gadu tikai tāpēc, ka dzemdībās nav pieejama atbilstīga medicīniskā palīdzība. Un e, pārsvarā tomēr citur šāds e, rādītājs ir daudz mazāks. Tad šis nabadzības slieksnis, kas burtiski līmenis, kas ir burtiski dubultojies, e, to iedzīvotāju skaits, kas dzīvo zem tā saskaņā ar Afganistānas valdības aprēķiniem, 600 miljonu eiro varētu būt tā summa, kas varētu šo nabadzību novērst. Un starptautiskās palīdzības būtība katrā ziņā šai jomā ir ļoti nozīmīga. Starptautiskās palīdzības ietekme, kā tiek lēsts um, amer, amerikāņu ekspertu vidū, kas pat, nu, tur iztērējuši 5 miljardus eiro pagājušā gada laikā Eiropai oficiālais skaitlis ir 1 miljards, respektīvi tā ir Eiropas Savienība un visas dalībvalstis kopā ņemot. Tad ir, protams, vēl arī Japāna un citas valsts, un tāpēc tiešām resursu daudzums, kas ieplūst šajā valstī, ir milzīgs. Nu, gandrīz 78% no Afganistānas IKP, un tas tiešām ir būt, tā ir būtiska summa. Un tas fakts, ka ietekme ir ļoti maza šiem līdzekļiem, ir pirmais punkts, kas, manuprāt, liecina, kas, manuprāt, ir jā, jārisina šo Eiropas stratēģiju. Kāpēc ietekme ir tik maza? Apmēram 80% no starptautiskās palīdzības, kas tiek sniegta Afganistānai, nenonāk pie Afganistānas iedzīvotājiem. Kāpēc tas tā notiek? Kāpēc ir šī milzīgā korupcija Afganistānas valdībā un, protams, arī sabiedrībā kopumā? Nu, un, protams, milzīgā mērā tiek šķērdēti šie starptautiskās palīdzības līdzekļi. Kad aizsāku darbu pie ziņojuma, tas nebija tik aktuāls jautājums, bet pēdējo pāris nedēļu laikā, jāsaka, šis, ir, šis jautājums ir īpaši aktualizējies. Amerikas eh, kongress pagājušajā nedēļā iesaldēja 5 miljārdu palīdzības pakotni Afganistānai līdz brīdim, kamēr kongress labāk neizpratīs, kā šie līdzekļi tiek tērēti. Amerikāņi ir izveidojuši izmeklēšanas misiju Afganistānā, kas nāk klajā ar ļoti interesantiem ziņojumiem un dokumentiem, kas liecina par būtisku līdzekļu šķērdēšanu. Un mēs katrā ziņā arī konferencē, kas norisināsies, grasamies pēc Afganistānas valdības lūguma šim jautājumam pievērsties. Jo Afganistānas valdība lūdz pakāpenisku palielināt līdzekļu, kas iet cauri Afganistānu un kas neiet cauri starptautiskajām organizācijām. Ziņojumās nāk klajā ar pāris priekšlikumiem pirmām kārtām par Eiropas Savienības eh, līdzekļu izprašanu. Tas ir ļoti sarežģīti. Šai ziņojumā viss sarežģītākais ir izprast, kā tad šie Eiropas nodokļu maksātāji līdzekļi Afganistānā tiek tērēti. Ir milzīgs sajukums. Dalību valstīm nav visaptvarošu datu bāžu, kas ļautu saprast, kā līdzekļi tiek tērēti. Eiropas Savienības struktūrām ir mazliet uh, labākas iespējas, un tās man arī šos datus ir snieguši, bet tomēr kopējā aina ir grūti izprotama. Nav pieejama arī nekāda izvērtējuma par to, kā šī Eiropas sniegtā palīdzība ir ietekmējusi situāciju Afganistānā. Nav nekādu iespēju uzzināt, kā uzlabot uh, mūsu palīdzības sniegšanu šai valstī. Un ja ilgtermiņā vēlamies šīs problēmas risināt, ne tikai ar Afganistānu saistītās problēmas, bet arī nonākt pie tādas pavisam pieklājīgas situācijas Afganistānā, nu tādas situācijas normalizēšanā šai valstī, tā lai tā atbilst arī citiem standartiem, es, nu, kas jāsaka arī salīdzinot ar nabadzīgajām valstīm šobrīd ir zemi, tad mums ir jāsāk tieši no šī punkta. Mums jāzina, kas tad ir mūsu galvenais instruments, kas ir visspēcīgais instruments, kā varam mainīt Afganistānu. Un tā, protams, ir šī mūsu sniegtā palīdzība. Un tāpēc ceru, ka jūs, kolēģi, palīdzēsiet man arī ar saviem priekšlikumiem šo ziņām vēl tālāk uzlabot. Runājot par miera procesu. Mans priekšlikums ir sniegt pilnu atbalstu miera procesam, jo tā ir vienīgā alternatīva karam Afganistānā. Karš Afganistānā eh, joprojām norisinās, nav ir tā kāda stagnācija, nav nekādas iespējas, ka viena vai otra puse varētu uzvarēt. Šajā konfliktā Talibans neuzvarēs, jo starptautiskie spēki var tur palikt ļoti ilgi. Arī starptautiskie spēki īsti nevar gūt uzvaru, jo ir pilnīgi neiespējami cīs, cīnīties, šādu tipisku asime, cīnīties šādā tipiskā asimetriskā karā, kāds norisinās šai valstī. Nu, un tā ir eh, militāros, tas ir militāro spēku viedoklis. Es runāju ar vadošajiem mm, darboņiem militārajos spēkos, un tiešām viņi uzskata, ka ka galvenais, ko var darīt, ir atbalstīt miera procesu un censties gūt uh, iedzīvotāju atbalstu. Nu, miera process, protams, nozīmē to, ka ir jāveido jauna valdība, Nacionālās vienotības valdība, kas varētu rasties sarunu rezultātā starp um, ehm, Talibanu pusi un Karzai politisko grupējumu. Ir trīs pamatnosacījumi kas jāizpild, lai mēs šo procesu atbilstētu. Pirmām kārtām ir Alkaida pilnībā jāizdzen no valsts, otrām kārtām ir jārespektē cilvēktiesības pilnā mērā, tostarp arī Afganistānas konstitūcija, un trešais punkts ir tāds, ka jāizbeidz opija audzēšana, kas jās nodara milzīgu kaitējumu Afganistānu Eiropas drošības interesēm tieši no Afganistānas puses ir milzīgs apdraudējums. Nu, un tā tad, ja šādi trīs no simt izpildās, mums, tad mēs atbalstam šo miera procesu. Valdības var būt kā starpnieki šai procesā un sarunās jāsaka, cita veida iejaukšanās būt, eh, valsts autonomijā nebūtu pieļaujama. Un nedrīkstam atkārtot pagātnes kļūdas, kad centāmies šai valstī kaut ko diktēt. Un kad centāmies virzīt vietējo politiku. Par policijas apmācību runājot, konstatēja, ka situācija ir traģiska visapkārt notiek līdzekļu šķērdēšana, milzīgas summas, kas bija paredzētas policijas apmācībai, ir izšķērdētas un līdz pat laika periodam pirms viena gada neviens pat nezināja Amerikas valdībā, kā šie 6 miljardi dolāru, kas paredzēti policijas apmācībai, kur tie iztērēt, kur tie pazuduši. Nu, kongresā bija zinām interesi par šo jautājumu, protams. Bet, nu, galvenais ir tāds, ka ir iespējams divas iespējas. Amerikas pieeja, kas no, viņi nodarbojas ar policijas apmācību, ir tāda, ka viņi slēdz līgums ar vietējiem uzņēm, darba uzņēmējiem, kam dažiem no tiem ir ārkārtīgi slikta reputācija. Tie ir tādi uzņēmumi, kas, piemēram, blakot ar privātā apsardzes firmu un tam līdzīgi. Nu, kā jūs zinat, šīs kompānijas ir ar ārkārtīgi sliktu slavu gan Irākā, gan Afganistānā un lielākoties. Problēmas ir saistīts ar to, ka apmācība ir ļoti sliktā līmenī un rezultāta nav. Nu, un tad ir Eiropas pieeja, kas savukārt ir nosūtīt misijas uz Afganistānu. Eupol misija, piemēram. Un, tādas, un tad arī nelielas nacionālas dalību valstu misijas kas tad var apmācīt tomēr ļoti nelielu skaitu Afganistānas policijas, policistu. Nu, manuprāt, vajadzētu šīs uh, misijas konsolidēt. Un tad ir arī tāda apmācības misija, kas varētu, ko varētu izmantot kā atsaucas punktu. Tā ir tā labākā parauga praksa, ko esam vērojuši Afganistānā, respektīvi, ka Afganistānas policijai vajadzētu kļūt par patiešām tā, tādu tālāku apmācības procesu. 90% no Afganistānas policistiem, jāsaka, šobrīd ir analfabēti. Un kopējā analfabētisma rādītājs valstī ir 70%. Tātad lielākā daļa Afganistānas iedzīvotāja neprot ne lasīt, ne rakstīt. Un tad ir daļa no, no deputātiem, kas, kas pazūd pēc pāris gadiem kaut kur. Tāpēc ir vajadzīgs milzīgs pārmaiņas ir vajadzīgs jaunas intervences. NATO apmācības misijā mēs ietveros tās varam, mēs varētu konsolidēt pašreizējās misijas, EUPOL misiju un arī šīs dalību valstu fragmentētās apmācības misijas tā, lai būtu tāda visā, visaptveroša apmācība programma. Un tad 2, 3, 4 gadu laikā varētu panākt to, ka šie ārvalstu spēki varētu atstāt uh, Um, uz, uz pārvaldību Afganistānas policijas rokās, un tie varētu nodrošināt drošības situāciju. Nu, par opiju audzēšanu runājot, kā jau teicu, šī, šis punkts mums ir ļoti svarīgs. Manuprāt, mums vajadzētu noslēgt vienošanos ar Krieviju, kas Afganistānas uh, darbības rezultātā ir otrais sekundārais tirgus. Uh, no kurien šie produkti nāk no Afganistānas. 1,5 miljoni um, heroīna atkarīgo ir Eiropā, Krievijā nu, vairāk kā 2 miljoni šādu heroīna atkarīgo. Krievi ir ļoti nobažījušies par šo procesu kopumā. Viņi ļoti labi saprot, ka problēmas avots ir tieši Afganistāna šis atkarības, eh, apkarības slikme Krievijā ir pieaugusi vairāk kārt pēdējo gadu laikā. Un, un nu, Krievija un Eiropa ir galvenie upuri. Amerikas tirgus, nu, savukārt barojas no heroīna, kas nāk no citām valstīm, ne no Afganistānas. Un tāpēc svarīgi, lai mēs kopā ar Krieviju varētu veidot tādu plānu, kas ļautu opija audzēšanu izbeigt. Tikos ar jo no EC direktoru esam strādājuši pie šādiem plāniem. Tādi plāni ir apspriesti visapkārt, jāsaka, gan trūkst informācijas, ir tāda dezinformācija. Cilvēki, piemēram, nav informēti par to, ka opija kultivēšana izplatījās visā Āzijas kontinentā 19, pagājušā gadsimtā un pēc tam tika izbeigta, izņemot Afganistānu. Pakistānā vairs nenotiek opija audzēšana Un šobrīd Afganistāna arī šai valsts ir galvenais pie, piegādātājs. Lausā bija tāda pati situācija Vietnamā. Tā izemē vairs netiek audzēts aupijas. Un tādēļ šobrīd vienīgā problēma, kas palikusi Āzijā, ir Afganistāna. Un tas ir galvenais piegādātājs aupi, eh, pasaulē. 100 miljoni eiro ir Eiropas Savienības ieguldījums. Um, Afganistānā, ar kur palīdzību varētu to, šo situāciju uzlabot. Es saprotu, ka man acīm redzot jānoslēdz šī diskusija, jo man būs vēl jāuzklaus jautājumu no kolēģiem. Bet, nu, kopumā esmu pārliecināts, ka izstrādājam šādu stratēģiju, kur minētie punkti tiek ņemti arī vērā, un ja šo stratēģiju mēs apstiprināsim un īstenosim, tad varēsim redzēt gaismu tuneļa galā. Thank you very much, but... Uh... Liels paldies, uh, bet ja jūs minat uh, tāds valsts kā Taizemi, uh, un citas valstis, kas veiksmīgi ir cīnījušās ar šo problēmu, tad saprotiet, ka tur bija eh, institūcijas, kuras eh, bija jāatbalsta, lai cīnītos ar šo problēmu, bet Afganistānā mums joprojām vēl ir jāizveido šīs institūcijas, tātad tas ir jāapzinās. Eh, es domāju, ka, lai arī ko mēs varam darīt, mums vajadzētu palielināt atbalstu, padarīt to efektīvāku, Um, bet šī problēma noteikti vēl ilgi netiks atrisināta. Tagad Nikola Kilnīlsena vēlētos izteikties, jo viņai ir jādodas prom drīz uz citu sēdi, un es pieņemšu viņas lūgumu un došu jums vārdu. Liels paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Man ir jādodas balsot uz citu komiteju, uh, bet es gribēju vēl pateikt tik un tā Adekī kungs, ka jūsu situācijas izvērtējums attiecībā uz Afganistānu un uz starptautisko spēku klātbūtni šajā valstī, jūs to paudāt ļoti neitrāli un skaidri, un arī ļoti atbilstoši bija šis vērtējums. Mums ir jāapzinās, kāda situācija ir Afganistānā Mēs nedrīkstam palikt šajā slazdā, kurā esam iekļuvuši bušu politikas dēļ, bet jautājums, ko mēs varam darīt, lai pēc iespējas drīzāk pamestu Afganistānu, jo starptautiskā sabiedrība taču to vēlas. Mēs vēlamies, lai karavīri varētu atgriezties mājās vai no Eiropā vai ASV Mums vajadzētu pēc iespējas drīzāk pamest šo valsti, protams, neatstājot afgāņus likteņu varā. Protams, ir jānodrošina miers šajā valstī un jāatgriežas situācijā, kā pirms desmit gadiem jūs minējāt šo finansiālo situāciju. Pārāk daudz ir bojā gājušo arī afgāņu pusē un karavīru pusē. Un nevajadzētu būt tā, ka tas viss ir bijis veltīgi. Tātad šis lielais jautājums ir, kā mēs varam atstāt Afganistānu tādā veidā, uh, lai um, atjaunotu mierīgu situāciju. Amerikāņi ir pieļāvuši kļūdas, viņi pārāk daudz uh, pievērsās tam, kā tagad ir kārzaikungs un uh, jau uh, agrāk daudz teica, ka viņš nemaz nav tik uzticams, un tagad mēs to jūtam. Un eh, šīs te vecās problēmas ar eh, valdības korupciju un citas lietas noved pie tā, ka Karzais tiek uzskatīts par krāpnieku arī sabiedrības attīc, acīs, un tas ir tas lielais trūkums, kas ir Afganistāns valdībai. Un, un tāpēc viņi arī saka, ka viņiem ir vajadzīga starptautisko spēku klātbūtne. Uh, lai varētu būt kaut kāds līdzeklis uh, pret kārzai patvaļu. Un nevajadzētu pārāk šeit piekāpties. Tātad jautājums ir, kā mēs varam panākt to, uh, lai kārzais uh, nerīkojas nesaprātīgi. Pakistāna šeit ir nozīmīga, bet mums ir jārunā arī par minoritāšu jautājumu Tāģeki, Uzbeki vispār netiek ņemti vērā, tāpat kā pirms desmit gadiem. Kārzais rīkojas tāpat. Ir uh, šīs uh, lielās problēmas, un kā tad mēs varam uh, risināt šo situāciju ar mazākumtautībām? Situācija tā tad ir ļoti sarežģīta. Man svarīgi šķiet, uh, ko es jau teicu, uh, Eh, ka mēs atbalstītu tos cilvēkus, kam ir kaut kāda teikšana Afganistānā. Protams, ne jau Kārzaju Sorbija kundzi, kas eh, vada Bamienu reģionu. Es viņu pazīstu, es ar viņu tikos. Viņa ir lieliska sieviete, kas tiešām veic eh, pozitīvas lietas savā reģionā un iedzīvotāji viņu arī ciena provincēs nav pietiekami darīts, tur varēja vairāk panākt. Es domāju, ka vajadzētu arī provinču personības respektēt, tikties ar viņiem atbalstīt un uh, tādējādi varbūt cilvēkiem rastos kaut kāda cerība un nebūtu viņiem tikai jāaudzē opija magonas. Labi, Es negribu tagad um, ieslīgt dažādās uh, stratēģijās un par to runāt. Es neesmu militāro stratēģiju speciālisti, esmu drīzāk par civilajām stratēģijām. Uh, Paldies, Lakīkungs, ka jūs uh, tos ziņojums, kurus es agrāk minēju, jau par sievietēm un tā tālāk esat iekļāvusi savā ziņojumā. Nevar taču būt tā, ka Mēs atstājam Afganistānu un atstājam uh, Afganistānas sievietes likteņu varā. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi. Eiropas Savienībai ir īpaši jāpievēršas sieviešu liktenim. Uh, zināms, progress šeit ir panākts, bet uh, mums ir ļoti uzmanīgiem jābūt. Kabulā drīz notiks konference, un tur arī šim jautājumam ir jāpievēršas. Esmu dzirdējusi, ka uh, Eiropas Savienība 600 miljonus uh, sniegs, lai izdarītu spiedienu uz Kārzaju, lai tiktu apkarot korupciju. Kā jau es teicu, cilvēktiesības un sieviešu tiesības ir ļoti būtiski jautājumi. Te ir jāpanāk vairāk šajā miera procesā. Uh, ar Talibānu mēs nedrīkstam sievietes vienkārši upurēt. Alakieku ziņojums tiešām ir ļoti apmierinošs, pozitīvi vērtējams, un tas ir arī paties. Jūs teiktais atbilst patiesībai. Paldies! Paldies jums! Un tagad Predes kungs, kurš aizstāja Kasalīdes kungu. Viņš ir ēnu referents uh, no EPP grupas. Domnule președinte, într-adevăr, voi inter... Paldies, priekšsādātāji. Es tātad, kā jau teicāt, runāšu Kasalīdas kungu vārdā, viņš nevar ierasties, jo viņš ir komandējumā. Paldies Alakī kungam par lielisko ziņojumu, un paldies arī par eh, šo te visaptverošo stāstījumu, ko viņš mums sniedza. Man ir dažas piezīmes par šo ziņojumu. Protams, ka būs vēl iespējas iesniegt grozījumus līdz septembra beigām. Mums ir pietiekami daudz laika pārdomām un uh, tomēr pirmā piezīme, kur gribētu izteikt, ir par uh, nosaukumu. Es domāju, ka mums vajadzētu sākotnējo nosaukumu paturēt. Uh, Tā tad jaunā Eiropas Savienības stratēģija Afganistānai. Tātad es domāju, ka mums uh, vajadzētu rakstīt jaunā stratēģija Afganistānai un neminēt šeit Eiropas Savienību. Bet kā Eiropas parlamenta deputāts, es domāju, ka tātad mums vajadzētu uh, Uh, atstāt šeit Eiropas Savienību, jo es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ja mēs taču esam Eiropas uh, parlamenta deputāti. Tātad, lai šeit būtu rakstīts, ka tā ir Eiropas Savienības stratēģija Afganistānai. Otrakārt, vēl viena neliela piezīme. Sākumā padome tika minēta šajā ziņojumā, runājot par padomu sākotnējo plānu bet es domāju, ka šī padomas stratēģija netiek pietiekami izskaidrot pārējā ziņojumā. Sākumā ir tikai atsauc uz to, bet uh, vēlāk taču varētu šo padomu stratēģiju arī ņemt kā atsaucas punktu pārējā ziņojumā. Un ja jūs atļausiet, tad uh, es uh, gribētu citēt Kārlu Bildu, kurš 2009. gada decembrī bija mūsu komitejā Un es domāju, būtu svarīgi viņu citēt. Bet es domāju, ka šis uh, uh, padomes rīcības plāns ir svarīgāks nekā Karls Bilds, ja man, ja ļausiet to tā teikt. Un treškārt gribētu vēl minēt, ka situācija Afganistānā ir jāskat Taliban režīmu kontekstā. Dažkārt uh, šis uh, ziņojums ir pārāk pielaidīgs attiecībā uz Talibānu. Piemēram, 57. pāntā tur ir rakstīts, ka Talibāni ir spējuši um, opiju magoņu uh, audzēšanu tā kā ierobežot. Tas ir nedaudz pārspīlēts, ja atļausiet. Un tad 59. pāntā Es domāju, mums nevajadzētu visu pāntu, tātad atsevišķu pāntu, 59. pāntu veltīt attiecībām starp Buša administrāciju un uh, opiju, jo Buša valdība taču vairs nestrādā. Tā ir vēstura. Un es domāju, mēs pārāk daudz uz to šeit atsaucamies, uz uh, Buša administrāciju. Varbūt mums vajadzētu drīzāk koncentrēties uz tagadni un uz nākotni un nekritizēt tik bieži šeit bušu valdību, jo mēs taču runājam par Eiropas Savienības stratēģiju Afganistānai. Tad vēl viens punkts, ja referents man ļautu. Man ir viens jautājums. Kāds ir uh, avots viņa izteikumiem 12. un 13. pantā, no kurienes ir šie izteikumi un cik droši ir šie avoti. Šeit jūs sakāt, ka uh, piecas dienas kara maksā tikpat daudz, cik uh, vajadzētu, lai iznīdētu nabadzību, un jūs sakāt arī, ka 6000 skolu varētu uzbūvēt, ja mēs izmantotu vienas nedēļas kārām vajadzīgos līdzekļus. Cik uzticami ir šie dati un cik lielā mērā tiešām varētu nabadzību apkarot. Tā taču nevar būt, ka pēkšņi būtu vienkārši vairāk naudas. Šī problēma ir daudz sarežģītāka un tas nav tik vienkārši izdarāms. Te ir daudz darāmā. Kāpēc ir šīs atsauces šeit? Es īsti nesaprotu, kā ir veikti šie aprēķini. Un visbeidzot, es domāju, ka mums vajadzētu tādu līdzsvarotu ziņojumu veidot, kas atsaucas uz Eiropas Savienības politiku Afganistānā. Tam būtu jābūt vadmotīvam. Kāda ir mūsu Eiropas Savienības stratēģija Afganistānā? Paldies, priekšsādātāji! Lielas paldies, Noizelkungs, lūdzu! Jā, vielen dank, Fūs! Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, ka mūsu referenta Alākie kunga ziņojums parāda, ka viņš ir ļoti kompetents un viņam ir liela pieredze, un tādējādi viņš arī ir sagatavojis šo ziņojumu uz to balstoties, un viņš arī ļoti atklāti ir iekļāvis savā ziņojumā mūsu ieteikums un par tiem šeit runā. Uh, Es domāju, šis te politiskais e, virziens šajā ziņojumā ir pieņemams tādās lielos e, mērogos. Mēs esam noteikuši šeit četrus e, galvenos punktus - starptautisko palīdzību, mieru procesu, policijas iz, iz, iz, apmācību un narkotiku apkarošanu, respektīvi narkotiku audzēšanas apkarošanu par starptautisko palīdzību. Es domāju, ka šeit ir svarīgi konstatēt, ka uh, Startautiskā palīdzība ir ļoti visaptvaroša, ļoti eh, liela apjoma, bet rezultāti ir ļoti vāji. Eh, nav pat daudzās jomās redzami nekādi uzlabojumi, piemēram, nabadzībā, bērnu mirstības un māšu mirstības ziņā. Un es domāju, ka būtiski ir šādā ziņojumā izvērtēt arī efektivitāti, respektīvi norādīt uz to, ka mūsu palīdzība neko daudz nedod. Un tāpēc paldies par šiem te uh, piemēriem 12. un 13. pāntā, jo te mēs redzam, cik daudz naudas tiek šķērdēts un ko saprātīgi, ko vērtīgi varētu ar šo naudu izdarīt. Otrajā punktā par miera procesu atbalstu. Šeit ir svarīgi uzsvērt, ka būtiskākais mērķis e, būtībā ir sasniegts, proti e, padzīt Alkaīda no Afganistānas. Tas bija galvenais mērķis, uh, Un tas joprojām ir eh, mērķis arī miera procesā, ir runājot par Afganistānas konstitūciju un par cilvēktiesībām. Un kā opija magoņu ražu audzēšana arī ir mūsu viens no galvenajiem uzdevumiem. Runājot par policijas apmācību, mums kā Eiropas Savienībai vajadzētu skaidri pateikt, ka mēs neesam sasnieguši mūsu mērķus, vajadzētu nosaukt konkrētus skaitļus jau gadiem šie skaitļi. Uh, netiek sasniegti, kāda ir paredzēta Eopola misijai. Te ir, te ir ļoti skaidri jāsaka, ka dalībvalstis ir izgāzušās attiecībā uz Eopolu. Un vēl es labprāt redzētu, ka attīstības palīdzības komitejas um, atzinums tiek ņemts vērā, kur tiek teikts, ka ir vajadzīga civilu un militāra palīdzība, jo pēc armijas eh, spēku izvešanas joprojām būs vajadzīga civilā palīdzība Afganistānā. Arī pirms 2001. gada šāda palīdzība tika sniegta, un arī pēc 2014. gada šāda palīdzība būs vajadzīga. Un visas uh, palīdzības organizācijas, ar kurām esmu konsultējies, uh, saka, ka uh, tās vēlas, lai tiktu skaidri nošķirta civilā un militārā palīdzība, un tas ir arī drošības apsvērumu dēļ, kāpēc tās to vēlas. Ļoti būtiska problēma ir jautājums, kas ir saistīts ar korupcijas apkarošanu. Tad, kad mēs uh, runājam par eh, Afganistānu un uzskatām to par patstāvīgu un neatkarīgu, tad tas nozīmē, ka mums ir jā nodot zināma daļa palīdzības sniegšanas mehānismu afgāņu rokās, bet tur ir jābūt arī kontrols mehānismiem, lai nodrošinātu, ka šeit nebūtu korupcija. Mums tātad ir vajadzīgi šādi strikti kontrols mehānismi korupcijas apkarošanai. Runājot par miera procesu, mēs piekrītam, ka Talibāni šeit ir jāiesaista, bet šeit ir daudz skaidrāk jānošķir, jo Talibāni ir septiņi, astoņi vai pat desmit dažādi politiski strāvojumi. Te ir šie te fundamentālisti, un no otras puses atkal ir vienkāršie iedzīvotāji, kuriem savā reģionā nav citu iespēju, kā tikai sastrādāties, sadarboties ar Talibānu pārstāvjiem vai arī strādāt viņu labā, būtībā viņi ir nopirkti. Un uh, vēl viena piezīme no mūsu puses. Uh, policijas misijas sakarā šeit ar uh, lielām iebildēm es raugos uz to, ka varētu policijas misiju nodot NATO pārvaldībā. Šeit noteikti ir par to nopietni jāpadomā, ir jānošķir šīs misijas. Un runājot par reģionālo dimensiju, Afganistānas stratēģijas ziņojumā šo te uh, uh, reģionālo aspektu, proti arī Pakistānu un Krieviju un arī Irānu vajadzētu šeit vērā reģionālā kontekstā. No mūsu puses mēs noteikti vēl uh, sniegsim savus ierosinājumus arī vēlāk, bet es domāju, ka visā visumā šis politiskais virziens, kas ir uh, izvēlēts šajā ziņojumā, ir ļoti pareizs. Paldies, uh, Alākie kungs! Paldies, Noizer kungs! Tagad Mājer kungs, lūdzu! kā ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pievienoties pateicības vārdiem, kas tika pausti Alākie kungam mūsu politiskajā grupā. Mēs ļoti pozitīvi vērtējam šo viņa pausto nostāju. Šeit tiek uh, ieskicēti arī risinājumi uh, Un tas ir ļoti labi. Pirms gada Obama Kairā uzstājās un viņa runa kļuva plašu atbalstu, atbalsi arābu pasaulē. Nevar taču veselu valsti upurēt kaut kādai politikai. Un mērķi Afganistānā taču nav sasniegti jādomā par to, kāda ir mūsu palīdzība, kāda ir izēja no šīs situācijas. 2011. gada jūlijā sāksies varas nodošana un uh, pirmo amerikāņu karavīru izvešana, bet uh, ģenerāla pavēlnieks uh, senātā un arī NATO padomē paziņoja, ka viss Uh, lielākās problēmas mūs vēl sagaida. Tātad uh, jūnijā, jūnijas armijai bija uh, ļoti traģisks mēnešs. Mēnesis ir bijuši 120 bojā gājušie un tūkstošiem nevainīgu civiliedzīvotāju ir gājuši bojā. Tātad šo situāciju būs ļoti sarežģīti atrisināt. Jūs runājat arī par palīdzību. Uh, Eiropas Savienība ir eh, sniegus šos 600 miljonus līdz šai konferencē, un Amerikas kongress teica, ka 2 miljārdus eh, dolāru viņi sniegs, lai palīdzētu. Jūs norādījat arī uz to, ka pat uh, atjaunošanas palīdzība tiek sniegta, bet miljoniem dolāru netiek izmantot šim noteiktajam mērķim, tas kaut kur pazūd. Alakī kungs, jūs, protams, teicāt, ka militārs risinājums nav iespējams, un tas ir skaidrs arī, un Betreus arī teica, ka uh, Viņš vēlas, lai būtu pēc iespējas mazāk uh, civiliedzīvotāju upuru, jo, ja būs vairāk šo upuru, tad, uh, protams, būs arī uh, nemieri un, un protesti sabiedrībā, tad vairāk pievērsīsies Talibānam, un to taču mēs nevēlamies. Mēs nevēlamies, lai piederīgie upuriem iesaistītos uh, eh, Talibānu kustībā, jo to taču mēs nevēlamies. Varbūt varētu Arābu sabiedrību un eh, Krieviju, Ķīnu un Pakistānu iesaistīt. Protams, ir svarīgi, lai tiktu pārtrauktu okupācija, bet ja mēs nevaram uh, neko darīt, lai šo neleģitīmo un korumpēto valdību, uh, kuru starptautiski netiek atzīta, uh, jo jūs teicāt, nabadzības apkarošana, uh, opija audzēšanas ierobežošana, ja šī valdība pret to neko nevar darīt, tad nevar izveidot pilsonisko sabiedrību tādas valsts kā Krievija, Ķīna un Pakistāna ir vairāk jāiesaista, lai šeit kaut kas mainītos. Es domāju, tas būtu viens veids, kā situāciju risināt. 2011. gadā, tātad pēc gada, uh, varbūt eh, tad uh, mēs varēsim nonākt situācijā, kad būs vismaz redzama gaisma tuneļa galā, kad uh, armijas spēki tiks izvesti un starptautiskā sabiedrība patiešām palīdzēs valsts atjaunot. Es ceru, ka mēs varēsim tā strādāt, un es domāju, ka šis ziņojums, kas tiešām iet pareizajā virzienā, ka mēs te varēsim sadarboties un ka Eiropas parlaments arī redzēs eh, šo te izēju, kuru um, tad mēs izvēlēsimies. Paldies, Gorens kungs, lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Avec votre accord, je m'exprimerai en tant que. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ja neiebilstiet, eh, es uzstāšos kā Dēve komitejas pārstāvis, tātad šajā grupā es arī nodarbojos ar šiem jautājumiem. Uh, un šīs grupas vārdā arī izteikšos. Runājot par eh, principiem, kuriem seko Eiropas attīstības eh, palīdzība. Arī šai sakarā Afganistānas sakarā vēlos paust lūko. Domājot eh, par ģenerāli de Gaulle slaveniem vārdiem, viņš sacīja, ka jo vairāk sarežģījumi, jo vairāk vajag ideju. Un Šeit, eh, manuprāt, ir vietā atcerēties Afganistānas problēmas. Kabula ir pilsēta, kura vairāk vai mazāk funkcionē vēl adekvāti Afganistānas eh, kontekstā, un tas jau pats par sevi ir tāds neliels brīnums, sacīsim. Ja sevišķi ņemot vērā to, kādas tur aktivitātes notikušas pēdējā laikā. Um, mēs zinām, ka es redzēju, ka, nu, teiksim, teātri atvēršies, sievietes uzdrošinās no jauna mm, um, nesāt grīmu, sacīsim, vai, vai atteikties no burkas, un tas, manuprāt, ir jau pozitīvi. Lai ko neteiktu statistikas dati, tomēr empiriskā pieredze liecina par to, ka uzlabojumi ir, ka tas, jā, afgāņu sievietes uzdrošinās atklāt savu, savas personības atkal ārpasaulē, un uh, tas ir tāds ļoti interesants un būtisks signāls. Jā, vēsts, ko saņemam no Afganistānas, ir konfliktējošas. 2004. gadā Es eh, biju aizsardzības ministrs, un man informācija manā rīcībā bija tāda, ka pēc pieciem gadiem nekāda palīdzība vairs nebūs nepieciešama. Tātad nebūs nepieciešama militāra iejaukšanās, un tāpat arī jā, citās jomās viss būs kārtībā. Nu, tādu informāciju mums sniedz Afganistānas prezidents. Nu, jāsaka, ka tagad mēs varam secināt, ka viņš ir traģiski kļūdies. Domāju par mūsu sadarbības un attīstības politiku. Protams, principus, kuriem balstās mūsu politika šajā jomā, ir principi, kas eh, saistās ar, eh, ar eh, suverenitātes principu ievērošanu. Un, bet sekot līdzi afgāņu vēlēšanām, nu jāsaka, ka tas bija pilnīgs fārs. Demokrātija bija tikai imitācija, kāds zais, un viņa rokas puiši piesaminājās lielus līdzekļus un arī gala beigās atkal nonāca pie vadības stūris. Un pēdējā laikā jāsaka, ka nav īpaši skaidra arī perspektīva, īpaši skaidru risinājumu tam, kā tad uh, izkļūt no šīs tropceļa. Mēs runājuši par kritērijiem. Viens no stabilākajiem ilgspējības kritērijiem ir uh, mirstības eh, līmenis eh, bērniem zem pieciem gadiem. 2001. gadā to noteicām, kopš 2001. gada tas eh, principā te vai nav mainījies. Kādēļ? Ir daudz palīdzības sniegts, bet, nu, savā ziņā tas saistīts to, ka tas ir atkarīgs no sieviešu situācijas, no, no ģimeņu labklājības līmeņa, no izglītības. Un, jā, mežtības līmenis bērniem zem pieciem gadiem ir tik augsts, Tas nozīmē, ka šajā laikposmā starp 1 un 10 gadu ir panāks ļoti maz progresa, un, citiem vārdiem sakot, katrs ceturtais bērns nesasniedz 5 gadu vecumu. Tas nozīmē, ka trūkst arī infrastruktūras, pietrūkst um, līdzekļu attīstības mērķiem. Par korupcijas uh, apkarošanu, nu, nebūšu liekuls, bet uh, katrs, kurš ir bijis Afganistānā, nu, ja es pats dzīvotu Afganistānā, es droši vien būtu korumpēts, es nemaz par to nešaubos. Ja jau pie, dat, katru mēnešu 15. datumā jums līdzekļi ir faktiski izsnāti, kāds vairumam līdzekļi ir, un mēs zinām, ka pēdējās 20 mēnešu dienas parasti tās grūtākās, tad nu, ko tad jūs darīsiet? Bet, nu, protams, es nemēģinu sacīt, ka situācija ir normāla, bet šeit ir um, jānošķir uh, predatoriskā korupcija, sacīsim, un no vienas puses, un, uh, sacīsim, korumpētība ar mērķi izdzīvot no otras puses. Un tā otrā, manuprāt, ir, nav nekas beļams. Bet, eh, ja kāds, eh, nu, līdzīgi kā Zairā vai citur Āfrikā, nezinu, ka man būtu bija eh, personiskie uzkrājumi, bija lielāki nekā valsts IKP, nu, lielāk, lielāk nekā valsts ārējais parāds. Un, lūk, ja kāds nu, līdzīgos Afganistānam, to, protams, nevar atbalstīt. Bet, nu, faktiski, mēs runājam par tādu nabadzības aborto loku. Tādēļ būtiski, lai valsts rīcībā būtu kāda kontrols mehānismi. Un arī apzinās, ka kopš savu pilnvaru sākuma Kārzai kungs ir ieguvis eh, savā rīcībā kapitālu, kas ir eh, nu, tiešām ievērojams, kur ir lielāks nekā Kabulas, sacīsim, apgrozījums. Jā, nu, valsts kā, protams, ir vajadzīgs, bet, nu, korupcija ir un paliek. Un tālāk, eh, humānās problēmas. Humānās palīdzības problēmas Afganistānam. Mēs nespējam precīzi prognozēt, kas tad um, notiks tuvākajos gados šajā valstī, protams. Uh, Mēs zinām, ka salīdzinoši trīs pienāks diena, kad armija šo valstu atstās, bet uh, palīdzība jau jāturpinās. Galvenās problēmas nesamalieks uh, eh, tiek diezgan precīzi diagnosticētas un, un kopsavilktas. Afganistānā ir um, tad, tad, cilvēki, kas ir formas tērpos, bet kas sniedz humano palīdzību, un tad vēl humano palīdzību sniedz arī tie, kas nav formās. Tie, kas parasti ir civilā, pārstāv nevalstiskās organizācijas vai kāds labdarības fondus, uh, kur mēģis ir um, um, palīdzēt um, valsts iedzīvotājiem atbilstoši starptautiskiem humanās palīdzības, palīdzības nosacījumiem. Bet, ja humano palīdzību daļēji sniedz arī militārie spēki, kāds arī ir Afganistānā, tad lietas paliek sarežģītākas. Protams, ir tādas humanās organizācijas, kuras atsaka, atsaka mm, atbalstu valsts struktūrām, nu, piemēram, um, Mediķi bez robežām, franču organizācija. Bet, nu, dažiem ir nepieciešama militāra aizsardzība vai militāra sadarbība, un kas um, šai ziņā tāda izvēlīgāka. Tā kā visas nevalstiskās organizācijas un visus šos labdarības fondus jau mēs nevaram mest pār vienu kārti. Bet, um, pats, cik mēs, šis ir mūsu pašu iniciatīvas ziņojums, es domāju, ka mums vajadzētu uh, šeit norob, nošķirt, eh, respektīvi ierobežot militāru raksturu humānu palīdzību līdz minimumam, vismaz to rekomendēt. Un atsevišķos gadījumos, protams, eh, ja tas ir nepieciešams, mēs varētu autorizēt arī militāros spēkus sniegt humāno palīdzību, bet tie varētu būt tikai tādi ārkārtas gadījumi, jo mums vietām visbiežāk ir eh, vērojama situācija, kas līdzinās karu situācijai, un, piemēram, franču humanās palīdzības sniedzēji cieši sadarbojas ar franču militāristiem, un faktiski to varētu raksturo kā militāru humānu palīdzību. Un bieži vien tiešām Afganistānā nevar nošķirt uh, militāros spēkus no humāno, humanās palīdzības sniedzējiem. Alaki kungs eh, pieminē narkotika problēmu. Nu, skaidrs, ka problēma pastāv, un uh, Problēmas būtība ir tāda, ka mēs nespējam sniegt lauksaimniekiem nekādas alternatīvas. Nu, šī dilēma tiešām rūpīgā pārdomā. Mums ir uh, jāizanalizē, kāda ir heroīna, heroīna tirzniecības, heroīna uh, trafika sistēma. Un jāskatās, cik tad uh, daudz lauksaimnieku saņēma reāli no šīs ražas. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz lauksaimnieku, kuri pelnu savu iztiku no heroīna magoņu audzēšanas, un faktiski īstu alternatīvu viņiem nav. Ka vienīgais ienākuma avots faktiski ir nauda, ko viņi gūs no, no šīm magonēm. Nu, tas arī savā ziņā saistās ar attīstības palīdzību. Problēmas uz vietām patiesi netiek efektīvi risinātas. Ir daudz uh, eh, civiliedzīvotāji, kas cieši, kas iet bojā Afganistānā, tie vajag dienas, un uh, mums ir, uh, vai es esmu pilns ar, ar cieņas pret uh, afgāņu tautu, šeit, kad. Jā, jā, jānovērtē arī viņu darbs. Uh, Ļoti bieži mūsu tēls un imiņš, ko mēs gūstam par Afganistānu, ir pesimistisks. Nevajadzētu vienmēr lietas krāsot melnākas, nekā tās patiesībā ir. Bet, protams, makroekonomiskie dati ir ļoti sarūktinoši. Afganistānas rīcībā ir potenciāls, potenciāli bagātības avoti, tādas resursi, nemšot tos nevar izmantot. Ja mēs aicināt un, un um, stimulēt to, ka pārējā, ka, kad investīcijas notiek Afganistānā vairāk, tad būtu arī rezultāti, tiemžēl tas uh, pat labā neīstenojas. Tie, kas ir bijuši Afganistānā, nu, pieņemsim, pēc reizkara spēks pirms kādu laiku, sapratīs, ka afgāņiem īsti neiet pēc vietas ārvalstnieki. Tā, ārzemniekus Afganistānā nemīl. Tādēļ ir svarīgi adekvāti apmācīt Afga Afganistānas uh, policiju, bet, nu, protams, viens pastāv risks, ka apmācīt, te mēs viņus varbūt apmācīsim. Naudiņu te varbūt mēs tur ieguldīsim, bet uh, pēc tam viņi pārējais Talibānu pusē. Es tad dzirdēju, ka ir tāda modernie Talibāna strāvojuma, nu, esmu diezgan skeptiski noskaņots. Manuprāt, būtu jāizmanto visi iespējamie zemteksti, visi iespējamie iegansti, lai, vai aizbildinājumi, lai maksimāli drīz vienkārši aizvāktos no Afganistānas. Un tad runāju par attīstības komitejas nostāju. Uh, nu, um, es neuzskatu, ka, ka mums no nu turienes jāaiziet uh, vispār. Palīdzība tomēr ir jāsniedz, jāturpina sniegt, un gala beigās dažas rekomendācijas. Kā parasti šādu ziņojumu kontekstā, svarīgākais ir rekomendācijas. Mums būs vairāki grozījuma ierosinājumi, protams, un ar tiem mēs papildināsim secinājumus. Rezumējot, mēs nezinām, kas notiks Afganistānā. Mēs varam ieskatīties pagātnē. Jūs priekšstādātāji arī bijāt aizsardzības ministrs savā laikā tāpat kā es. Tad es vienlaicīgi ar mani. Un jūs atminēsieties, ka jau no paša sākuma uh, bija nodalījums starp operāciju Enduring Freedom, amerikāņu operāciju, kuras mērķis bija uh, sagraut Alkaida spēkus Afganistānā, un šī operācija, nu, principā arī sekmīgi tika noslēgta. Nu, tad, kā jūs atminēsieties, mēs apvienojām divas lietas. Tātad divas operācijas, no vienas puses varētu sacīt, okupācijas brutālos aspektus ar, ar iesaistīšanos sabiedrības lietu risināšanā. Nu, jāsaka, ka militārie spēki, protams, um, ir gana rūpīgi un labi pastrādājuši, bet es domāju, lielākā kļūda bija saplunāt kopā abas šīs lietas. Tātad militārās operācijas no vienas puses un palīdzību amerikāņu, respektīvi afgāņu sabiedrībai no otras puses. Es neesmu īpaši optimistisks. Paldies! Paldies, kolēģi! Viena no priekšrocībām garam mūšam ir tāda, ka Jūs varat retrospekcijā konstatēt, vai jums ir bijusi taisnība kādā konkrētā dzīves brīdī vai nē, bet es jums piekrītu, ka mūsu gaidas tajā laikā bija nedaudz citādas. Vaidokungs, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Jā, es uh, pieteicos uh, runāt. Uh, gan nesagaidot, ka diskusija izvērtīsies tik tāda daudzveidīga, tik tā tāda, um, tāda daudzšķaņaina. Nu, man katrā ziņā arī savi daži eh, komentāri no manas puses šajā lietā. Nu, ziņojums tiešām sevi eh, satur ļoti daudz faktu un tāpat arī tādu, tādu politisku argumentu. Nu, es varu pievienoties tām, ko sacīja Laki, kolēģiem, kas izteica paldies eh, Laki kungam par ziņojumu. Ziņojums ir nedaudz provokatīvs, nedaudz eh, pretrunīgs. Tur ir ļoti daudz eh, faktu. Bet, nu, ir grūti izsacīt, kāda ir reālā aina Afganistānā. Es no secinājumiem konstatēju, ka situācijā Afganistānā, neskatoties uz ilgadēju, ilgadējiem ieguldījumiem, uz ļoti dārgu starptautisko spēku iesaistīšanos un organizāciju darbošanos, Afganistānā tomēr ir faktiski tikai pasliktinājusies. Tā vai tā, lai uzlabotos. Nu, tam grūti oponēt šādam viedoklim. Un vēl viena lieta, ko es secinu, ir tāda, ka starptautiskā sabiedrība Ļoti bieži investē līdzekļus nepareizajās, nepareizajos avotos, nepareizajās uh, lietās. Bieži tiek uh, izšķērdēt lielu līdzekļu, un šeit mums būtu jāpadomā nākotnē, uh, vai tiešām mūsu investīcijas, mūsu palīdzība tiek adekvāti koncentrēta. Mums jādomā par to, kā mēs varam efektīvāk kontrolēt Eiropas Savienības ieguldītos līdzekļus Afganistānā. Nu, norādīšu uz divām, trim, varbūt svarīgākām lietām, kas man ši, tā ķērās pie sirds šīs ziņojuma sakarā. Un nu, pirmkārt, nu, vajadzētu vairāk konsultēties cilvēkiem, kas vairāk bijuši Afganistānā un dažādās kapacitātēs vai vietās ir strādājuši. Nu, tie, kas ir varbūt nodarbojušies humāno palīdzību vai piedalījušies policijas apmācībā vai kādos citos attīstības projektos. Nu, es domāju, ka viņi mums varētu palīdzēt eh, konkretizēt, kā tad ir situācija, kāda ir reāla aina. Un eh, es domāju, ka Eiropas parlaments ir eh, tā īstā iestāde, kas eh, varētu gūt objektīvi ieskatu situāciju Afganistānā. Tas ir viens. Otrkārt, es ierosinātu, ka mēs kādā ziņojuma vietā tomēr vairāk uzmanības eh, veltām tām, kāds ir eh, kopsakars starp problēmām Afganistānā no vienas puses un krīzes tuvies austrumos no otras puses. Kā arī to, ka tuvu austrumu konfliktā, ka starptautiskais terorisms bija kā, kā izējas punkts eh, šim konfliktam, kā to Bušs savā laikā formulēja. Bet, nu, faktiski iznāca tā, ka Alkaidas potenciāls ir, eh, nu, savā ziņā tikai stiprināts šī konflikta rezultātā. Un vajadzētu kaut kas ņemā norādīt uz, uz šo kopstakāru šiem abiem aspektiem. Nu, katrā ziņā vajadzētu norādīt, ka Alkaida arī nāk no tuviem austrumiem un joprojām tur darbojas, un to nevajadzētu aizmirst. Tad problēmas būtība nav atrisināta un problēma saglabājas ne tikai šim reģionam. Savā ziņā tā ir pārgājusi uz Irānu, uz Irāku, nu, un varbūt pat arī uz citām kaimiņu zemēm. Nu, mēs beidzot varbūt vēl viens komentārs noslēgumā. Tas, ko mums pavēstīja referents. Nu, es domāju, ka viņš ir pareizi izvērtējis Afganistānas problemātiku, bet um, vajadzētu uzsvērt arī nepieciešamību pēc sadarbības ar kaimiņu valstīm. Tiešām vajadzētu vairāk um, reģionālu iniciatīvu, lai um, starptautiskā klātbūtne Afganistānā būtu vairāk pieņemama arī vietējiem iedzīvotājiem. Un um, mieru uzsvēršanas karaspēks humānā palīdzība, attīstības palīdzība. Nu, bieži vien tā varbūt nespēja īsti pildīt uh, to lomu, kam tas ir domāts. Un vajadzētu tātad stiprināt reģionālo sadarbību. Paldies, Mauro kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es pateicos arī referentam. Un es uzskatu, ka mūsu diskusiju gārs uzrādījis, spilt uzrādījis to, ka mēs, eh, mums visiem šis ziņojums iet pie sirds. Mēs to pieņemam kā savus acīsim, jo mēs eh, arī esam līdz atbildīgi par eh, cilvēku likteņiem šajā karplosītajā reģionā. Nu, tieši tādēļ varbūt arī kolēģis izteicās pirms manīm bija diezgan emocionāli un tāpat arī iedziļinājās, krietni iedziļinājās Lakija kunga ziņojuma niansēs, lai no savas puses arī sniegtu savu ieguldījumu referenta plašajā analīzē. Daudziem referenta secinājumiem es piekrītu, protams, ne visiem, bet nu, lielākā daļai noteikti. Un savos komentāros pieskāršos diviem principiāliem punktiem, kas varbūt netik lielā mērā saistās ar referentu analīzi, bet ar, ar secinājumiem kopumā. Pirmais saistās ar starptautisko palīdzību. Es biju budžeta komitejā un piedalījos misijā Afganistānā. Un, manuprāt, kolēģu ierosinātās alternatīvas, lai vismaz nodrošinātu to, ka pastāv reāls sādās mehānisms, kas saistās ar starptautisko palīdzību Afganistānam. jo ir skaidrs, ka daudz līdzekļu, kas ir ieguldīts eh, Afganistānas eh, valdības organizācijas palīdzībai, nav varbūt nonākušas īstajās rokās. Šī tēze ir pamatotas, tam piekrīt, jādomā, ko tad šajā sakarā darīt. Ir um, nepieciešams domāt par uh, tādu kā mm, alternatīvu opciju kombināciju. Es zinu, ka ir vairākas nevalstiskās organizācijas, kurām ir um, lielisks eh, situācijas izvērtējums. Mēs jau dzirdējām, ka nereti atklājas, ka humāno palīdzību sniedz cilvēki formas tērpos, militāristi. Tas nevienmēr ir slikti, bet katrā ziņā tas vēlreiz liecina par to, ka vajag rūpīgi izvērtēt, ko tad īsti mēs eh, darām Afganistānas eh, kara teātrī, sacīs. Nu jā, ir svarīgi saprast, ka mums. Uh, ka mēs Eiropieši esam daudz vairāk varbūt finansiālā ziņā ieguldījuši šajā reģionā nekā citi partneri. Tāpēc nepieciešama integrēta palīdzība, tātad gan civila, gan militāra rakstura. Par narkotiku problemātiku runājot, kā Lakī kungs norādīja, ir izstrādāts piecu gadu narkotiku apkarošanas plāns. Mums papīri jau izskatās smuki, Bet um, es nezinu, kādas realizēsies. Bet katrā ziņā, ja būtu, kā, ja man būtu jāmin viens iemesls, kāpēc mums būtu jāpaliek Afganistānā, un nu, narkotika apkarošana būtu būt šāds iemesls. Ir liela nestabilitāte, terorisma apkarošana, protams, tā tālāk, bet, eh, manuprāt, jāsaprot, ka, ja mēs runājam par ikdienas problēmām, apdraudējumu Eiropas ikdienas drošībai, tad heroīns, kas nāk no Afganistānas, ir tieši šīs iemesls. Tā kā tiešām jau būtu jāmēr viens iemesls, kā es sacīju, tad, tad nu, kaut vai šī iemesla dēļ vien mums būtu jāturpina uh, savu centienu Afganistānā. Paldies! Nākamais runātājs, jā, paldies uh, priekšstādātājiem. Es saku, tālēr kungs. Es arī vēlos pateikties kolēģim ar Lakiju par šo dokumentu, par uh, šī ziņojuma projektu. Manuprāt, viņa veikta analīze kopumā ir vērtējuma pozitīva. Svarīgākais jautājums, protams, ir tāds, nu, kas tad mums būtu darāms, balstoties uz šo korektu veiktu analīzi. Un šai sakarā man ir viens konkrēts priekšlikums. Viena tēma, kas eh, saistās ar, ar, to, ar kas paredz to, ka mums būtu jāstarbojas ar Krieviju vai Amerikas eh, kongresu. Nu, ja reiz tā, tad mums vajadzētu uzņemt kontaktus ar attiecīgajām institūcijām. Un jā, tad, tad jāturpina aktīvāki kontakti šajā jomā ar, ar eh, Amerikas kongresu un Krievijas domi valsts parlamentu. Mēs zinām, ka iznākumi Afganistānā var nav tie labākie. Obamas eh, jaunās eh, administrācijas stratēģija, protams, ir nedaudz citāda. Un eh, mums vajadzēja kopējiem spēkiem izstrādāt inteliģentu risinājumu problēmas atrisināšanai Afganistānā. Paldies! Yes, thank you. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, jūs zin, droši vien zinat, ka spēku atvilkšanas atnotiks, vai veidosim valsti, un tad drošības varēs nodrošināt vai nu mēs, vai nu <laughs> mēs varam paziņot uzvaru un toties prom. Redzēs, kā tas viss norisināsies. Kopas kundze lūdzu tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties kolēģim ar Lakī kungam par ļoti godīgo un ziņojumu skaidri sagatavoto formulējumu par tēmu, kas skar mūs visus. Afgas, Afganistāna ir ļoti svarīga spēle, piemēram, prezidentam Obamam, bet arī Eiropai. Obama apsolīja uzvarēt šo karu. Tas bija kā daļa no vēlēšanu no kampaņas laikā izteiktiem solījumiem. Uh, Viņš paziņoja, ka spēki tiks atvilkti daļēji, un tāpat arī NATO līdzīgi teica, uzvar, nu, nav vēl nekur pie apvāršņiem redzama. Valsts iekšējā situācija Afganistānā ir ārkārtīgi problemātiska. Starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība ir nu, centušies it kā atbalstīt karzai, karzēju pēc šīm maldinošajām vēlēšanām. Mēs visi zinām, ka šī spēle tomēr bija korumpēta nedaudz bet tāpat laikā viņš ir vienīgais starpnieks šai valstī, kas mums ir korupcija, tiesiskam trūkums, minoritāšu apspiešana, sieviešu traumatiskā situācija ir galvenās problēmas, ko Karzai valdība nevar vai negrib atrisināt. Nu, es gribēju teikt, ka galvenā problēma, tieši kā ar Lakīkungs arī savā ziņojumā teica, ir šāda. Nabadzība Neskatoties uz to, ka valstī ir iepludināta tik daudz līdzekļu, nabadzība joprojām ir galvenā problēma. Starptautiskai sabiedrībai un arī Eiropas Savienībai Afganistāna ir kā tāds malnais caurums, ne tikai tīri no militārā perspektīvas raugoties, bet arī no valsts palīdzības, no valsts palīdzības viedokļa raugoties. Un tāpēc mums ir vajadzīga jauna stratēģija Afganistānai. Eiropas Savienība ir vēl viens iemesls, kāpēc interesēties par šo valsti, piemēram, nosūtītā EIPOL misija. Un tieši tāpēc mums vajadzētu nākt klajā ar jaunu stratēģiju, ne tik vien par drošības situāciju, bet tai jābūt integrētai, visaptverošu risinājumu meklējošai stratē, stratēģijai. Kā jau arī ziņojumā teikts, mums ir vajadzīga stratēģija, kas palīdzētu Afganistānu izvilkt no šīs nabadzības krīzes, bet papildus tam, manuprāt, mums ir vajadzīgs vēl nosūtīt vēl skaidrāku ziņu karzējiem, par tām daudzajām problēmām, kas pastāv un ko konstatē starptautiskā sabiedrība, valdības un NVO. Tā, lai viņi uzņemtos zinām atbildību, bet tāpat laikā es nedomāju, ka mums vajadzētu runāt tādiem cukurotiem vārdiem, uh, un lieta medu viņa ausīs. Nē, Kārzais ir atbildīgs par situāciju Afganistānā ļoti lielā mērā. Es domāju, ka viņš nevar šeit mazgāt rokas nevainībā un neuzņemties nekādu atbildību uh, attiecībā uz situāciju valstī. Viņam ir jāizrāda atbildība, jāuzņems tā. Es domāju, ka šis ziņojums ir lielisks pamats tālākām diskusijām. Mums visiem ir dots pietiekami daudz laika, lai nāktu klajā ar lieliskiem grozījumiem un lai nosūtītu būtisku ziņu mūsu sabiedrotajiem un Afganistānai, kā arī, zin, Afganistāns prezidents prezidentam. Mēs gribam parādīt, ka esam izlēmīgi un ka nevēlamies iziet uz kompromisu par mūsu atbalstītajām vērtībām. Paldies tālāk, Kačinkungs! Paldies! Es eh, domāju, ka eh, vajadzētu uh, apsveikt eh, mūsu referentu par to, ka viņš piedāvāja šādu ziņojumu sagatavot un ka viņš tik aktīvis ir strādājis. Un vēl, protams, jāpateic viņam par to, ka viņš ir izvēlējies tādu nekonvencionālu pieeju. Uh, jo līdz šim institūcijas ir tā konvenciāli attiekšās pret uh, Afganistānu. Līdz šim mums trūka idejas, uh, un tādējādi arī mēs rīkojāmies, un tāpēc tas nebija efektīvi. Šis ziņojums uh, ir ļoti visaptverošs, šeit ir iespējams dziļas diskusijas ne tikai par tagadējo situāciju, bet arī par iemesliem, par krīzes sekām un par iespējamu risinājumu. Uh, Gribētu pateikt, atsaukties uz to, ko teica Tālera kungs. Šeit ir iespēja sadarboties ar Krievijas valsts domi un Amerikas kongresu, bet es nezinu nevienu valsti, kuras karavīri būtu Afganistānā un kurā sabiedrība un parlamenti nebūtu par to nobazījušies, jo gaisma tuneļa galā patiesībā vēl nav redzama. Uh, Un tāpēc es piedāvāju koordinatoriem domāt par iniciatīvu, ka uh, Eiropas parlaments varētu būt uh, diskusijas iniciators uh, par Afganistānu un ielūgt varētu visu Nacionālo parlamentu pārstāvjus. Mēs uh, tātad esam visi ļoti nobežījušies un tāpēc varētu apspriest un varbūt rastos labas idejas. Gribētu atgādināt, ka Pavisam pirms dažiem mēnešiem, pavisam nesen mums bija uzklausīšana, uh, uzklausījām mūsu pārstāvu, kas devās uz Afganistānu. Tā kā Afganistānā situācija ir ļoti sarežģīta, es domāju, mums ir jāuzstāj uz to, lai Eiropas Savienības pārstāvis, uh, kas pārstāv mūsu Afganistānā, regulāri mums par to ziņotu. Un šeit Eiropas parlamentā vajadzētu nodrošināt tādu starpdisciplināru pieeju. Mēs nevaram tikai eh, ārlietu komitejā vai drošības eh, un aizsardzības apakškomitejā par to diskutēt. Nē, arī Libe komitejā par to ir jādiskutē, ir eh, jādiskutē ar attīstības palīdzības komiteju. Mums šeit parlamentā pašā ir jā, jābūt labākai koordinācijai, lai mēs varētu sasniegt labākus rezultātus ar mūsu priekšlikumiem. Un vēl pāris idejas. Sastībā ar Afganistānu mums ir vajadzīgs skaidrs un efektīvs trialogs ar komisiju un padomi. Kamēr šis trīs stūrs nedarbosies, mēs arī turpmāk nesasniegsim rezultātus kas izriet no mūsu padziļinātās diskusijas, ir tas, ka parlamentam ir milzīgs potenciāls uh, sniegt ieguldījumu problēmas risināšanā, lai efektīvāk ķertos klāt uh, problēmām Afganistānā, meklētu risinājumus, uh, kas dotu optimisms. Jā, šķiet pašā situācijā uz vietas pietrūkst saskaņotības. Jūs minējat lieliskus piemērus, Kačinkungs. Paldies, tagad gribētu lūgt uzstāties komisijas pārstāvi. Tas būs Davids Giers vai Pols Tērners. Kurš no jums ir klāt? Ja kāds no jums vēlētos izteikties, tad tagad ir īstais brīdis, lūdzu. Much, Lielas paldies priekšsādātā, paldies, ka devāt mums vārdu. Jāsaka, šis ziņojums ir ļoti interesants un centāmies to arī uzmanīgi izpētīt, eh, sniedzot, turklāt palīdzējām darbā, sniedzot referentam pietiekami daudz informācijas. Bet, protams, ka mums mazliet jāskatās tā dziļāk par pašu ūdens virspus. Pirmām kārtām mums jāsaprot, ka Eiropas Savienība vien pati nebūtu nespēja noteikt to nākotni, kas piemeklēs Afganistānu. Nu, pavisam īši ļaujiet man naklē ar pāris komentāriem. Par jaunu stratēģiju runājot. Nu, pilnīgi noteikti stratēģija jau pastāv to atbalsta Afganistānas valdība, un to atbalsta arī visa starptautiskā sabiedrība. Un tā ir Nacionāla Afganistānas attīstības stratēģija laikam no 2008. līdz 2013. gadam, un tā kalpos arī par pamatu Afganistānas eh, nostājai Kabuls konferencē. Eiropas Savienībai arī savs rīcības plāns, par ko vienojamies pagājušā gada oktobrī. Uh, un tas paredzēts, lai labotu vienu no tām problēmām, ko izgaismo šis ziņojums, respektīvi problēma ar neatbilstošu saskaņotību, nepietiekamu saskaņotību. Laimīgā kārtā mēs jau gūstam panākums šai jomā. Un tā visa rezultātā ir šī zilā gromtiņš, šis zilais bukletiņš, kas tik nodots arī referentam. Tas ir pieejams arī jums, pārējie deputāti šai komitejā. E, atspoguļo pirmo reizi uh, kādā, kur nonāk līdzekļi pilsoniskās politikas sniegšanas programmas ietvaros. Otrām kārtām jautājums par ietekmi. Jā, nu dien ir grūti apgalvot, ka, lūk, esam nonākuši no punkta A līdz punktam B tādā valstī kā Afganistāna, jo pirmām kārtām tā šai valstī ir milzīgas, tāda milzīga reģiona, ko pilnīgi nespējam aizsniegt, kur ir šie nemiernieki līdz ar to tur pat ir grūti pārvietoties ceļojot, nu, dažādiem aslu dēļ. Otrām kārtām mēs, un ar to es domāju visu Eiropas Savienību, neesam nosūtījuši pietiekam daudz cilvēkus, kas atrast tur uz vietas un kas varētu veikt šādu uzraudzību. Trešām kārtām, un tas ir nenoliedzams fakts, ka bez drošības situācijas konfliktā iesaistītās puses neatteiksies no saviem jau ie, izveidotajiem eh, narkotiku pārdošanas tīkliem. Un tāpēc mums vajadzētu tādus tiesību sargājušos spēkus, kas varētu darboties visā valstī un kontrolēt šo situāciju. Nu, un, protams, ka mums ir vajadzīgs arī kaimiņu atbalsts, lai palīdzētu veidot atbilstīgu tirzniecību un tranzītu. Un jāsaka, šo atbalstu nevienmēr mums izdevies nodrošināt. Mēs domājam, ka ar vien vairāk palīdzības koncentrēšana caur valdības kanāliem vai trasta fondiem, mm, kas, ko izveidojas ANO un Pasaules banka, varēsim uzlabot šādā veidā arī līdzekļu tērēšanas uzraudzību. 50% no tā, ko dara kā līdzekļiem iet caur šiem kanāliem, un mēs vēlamies šo līdzekļu proporciju vēl palielināt. Nu, ļaujiet man jums nosaukt kādus skaitļus, kas saistīti ar veselības aprūpas sektoru vai bērniem skolās, bērnu mirstību, un šī, jāsaka, šie skaitļi man jums jāsaka izskatās Nu, pozitīvi. Nu, nevar likt roku sirds un teikt, ka simtprocentīgi šie skaitļi ir pilnīgi pareizi un nebūtu nav maldinoši, bet tomēr šķiet, ka nav nekāda šauba pēc sarunām ar NVO un citām organizācijām, kas darbojas Afganistānā, ka šī primārā veselības aprūpa tomēr pilnīgi noteikti ir uzlabojusies, un tā ir daudz labāk nekā Taliban režīma laikā, jo tajā laikā tādas nebija vispār. Nu, šobrīd tā viņš šķiet, ka mēs spējam sasniegt apmēram 80% no iedzīvotājiem un viņiem šādu aprūpu nodrošināt. Tāds ir uh, Eiropas kopienas viedoklis, USAID viedoklis un arī Pasaules bankas viedoklis. Un darbojamies ar šīm uh, organizācijām kopā. Mēs domājam, ka apmēram 6 miljonu bērnu, kas arī apmeklē skolas salīdzinoši ar. Uh, pavisam neliela daļa no, šī, no šī skaita, kas apmeklē skolas Taliban režīmu laikā. Par narkotikām runājot, jā, protams, tā ir viena no nopietnākajām problēmām šai valstī, bet jāpaturprātā tas, ka šobrīd mūsuprāt, un tāds ir arī ANO uzskats, šī problēma lielākā mērā fokusējas uz piecām provincēm, pieciem reģioniem. Nu, protams, nevar apgalvot, ka nav kaut kāda veida opī, ne, nevarētu būt gaidāms kaut kādas izmaiņas šai situācijai atkarībā no apstākļiem, bet īpaši atkarībā no drošības situācijas valstī. Bet jāpatur prātā, ka narkotiku tirgošanas centrs ir Helman province, province, un tieši tur arī mūsu darbība koncentrējas. Diemžēl baidos gan, ka Krievija gan ir sataisījusi lielu troksni par šo narkotiku tirdzniecību, bet darījusi gan tā nav īsti neko, izņemot tā, ka vēl ir kalpojis kā tranzītvars nar tālāk narkotiku tirdzniecībai. Lai risinātu šo situāciju, mums vajadzētu ekonomisko izaugsmu valstī, ne tikai lauksaimniecībā vai kādās nišas jomās, bet arī, nu, vispārēji. Un šādai izaugsmai kas sniegtu tad eh, iztiks līdzekļu alternatīvu iedzīvotājiem, savukārt nevar norisināties, ja nav drošības valstī. Gribu piemetināt, ka turklāt bez šādas izaugsmas, kas ir vien, vēl vienīgais veids, kā radīt ie, ieņēmumus Afganistānas valstī, ir nodokļu no šādas darbības, jo citādi šī valsts būs pilnībā atkarīga tikai no starptautiskā atbalsta. Drošības trūkums un pārvaldības trūkums ir tas, kas uh, palielina korupciju, nevis otrādi. Ziņojumā tiek risināti daži no tiem absurdiem, ar ko, esam, ar ko sastapušies sabiedrotie. Jā, protams, ir svarīgi nodrošināt mieru, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, lai mazinātu nabadzību, bet Mēs arī sakam, ka, lūk, ir nepieciešami nosacījumi. Mēs nevaram pieņemt mieru par jebkuru cenu, bet kā tad šos nosacījumus var uzspiest, ja nav gūta uzvar šai cīņas laukā, un tieši tāpēc sabiedrotie centās izmantot šo divu virzienu pieeju, divu ceļu pieeju, caur karzai cenšoties aizsniegt vairākus eh, elementus grupējumus eh, nemiernieku vidū, un tāpat laikā cenšoties izdarīt arī militāru spiedienu uz Talibanu karotājiem vai varam gūt panākums mēģi sasniegšanā bez militāro spēku līdzdarbības? Nu, es nezinu, man nav atbildes uz šo jautājumu. Un tomēr mēs visi ļoti labi zinām, ka Eiropas Savienība būs tādā situācijā, kur daudz dalību valsts savus spēkus atvilks turpmāko 2-3 gadu laikā. Un pavisam nesen arī Lielbritānijas premjerministrs noteica piecu gadu termiņu eh, karaspēka darbībai šai klātbūtnē šai valstī. Un tad, lūk, šie pieci gadi ir pavisam cits laika termiņš no tā, kas, eh, kā praktiķis zina, ir nepieciešams, lai nodrošinātu tā, valsts, tādas valsts attīstību, kas nonākusi eh, sarežģītā situācijā, tādā kā šobrīd ir Afganistāna. Īsāk runājot, efektivitātei būtu vajadzīga daudz ilgāka militārā klātbūtne, lai šos mērķus sasniegtu, un nemaz nevaram runāt par kaut kādu 2011. gadu šai saistībā. Un visbeidzot, priekšādātāji ļaujiet man koriģēt vienu, nu, tādu nepareizu priekšstatu, respektīvi, ka mēs esam apturējuši palīdzības sniegšanu. Nē, to nesam darījuši, un piezīmes eh, par palīdzības sniegšanas apturēšana radušās pārpratuma rezultātā, e, kas notika sarunā ar žurnālistu, kas diemžēl bija arī delegācijas vadītājs. Viņš teica, mēs esam nolēmuši nogaidīt pirms sagatavojam stratēģiju turpmākajiem pieciem gadiem kas ir otra mūsu pašreizējais attīstības plāna daļa, līdz brīdim, kamēr zinām, kādas būs Kabuls konferences rezultāti bet jautājums par palīdzības sniegšanas apturēšanu nu gan pat ne, neradās. Mūsu delegācijas vadīt, vadītājs Ušatskas kungs e, strādā kopā ar NATO pilsoniskajiem pārstāvju vadītājiem un ar ANO un nama vadītāju Turanu kungu lai nodrošinātu tāda veida darbības saskaņotību, kas varbūt trūka iepriekš nu, starp militāro darbības pusi un palīdzības sniegšanu pusi. It īpaši runājam par uh, dalību valstu atsevišķiem ieguldījumiem dalības, kas lielākoties eh, nav bijuši pietiekami saskaņot. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšādātājs, paldies arī to, ka jūs tik skaidri mums izklāstījāt, kāds, kāda ir situācija un ka, š, lūk, šie, šis viedoklis ir tiešām, nu, tāds pārpratums, jo jāsaka, tas varētu būt bijis tāds būtisks politisks lēmums, ja nu tas tā tiešām būtu noticis. Un nevar jau nevar, nevar pieļaut, ka šādu veidu lēmumu birokrātiskā kārtā pieņem kaut kādas, kaut kāda ierēģi ar lakiekungs. Nu tad jums vārds, lai jūs varētu noslēgt šo diskusiju. Paldies priekšsēdētāji! Pirmām kārtām gribu teikt paldies kolēģiem par šo debašu dziļumu. Tas jāsaka diezgan neierasti. Uh, Nu, gadās kādreiz, ka par tādiem plašiem tematiem, tādiem kā šī, diskusijas nav tik dziļas, un tāpēc priecājos, ka esam uzsākuši šo darbu, esam sākuši iedziļināties um, šais ļoti aktuālajos Afganistānas jautājumos un ka mēs kā parlaments varam kalpot par to politisko fórumu Eiropas Savienībā, jo padu, kur, kur šīs lietas tiek apsvietas padomu un parlaments ir divi politiskā, divas politiskās struktūras, kur uzdevums ir runāt par politiku ilgtermiņā un iedziļināties un nevis izvairīties no grūtiem jautājumiem. Nu, tagad ļaujiet man varbūt īsumā atbildēt uz uh, tiem novērojumiem, komentāriem un jautājumiem, kas tika uzdot. Gribu pievērsties galvenokārt kritikai, kas tika izteikta. Pirmām kārtām priekšsādātākungs, jūsu novērojums par opija kultivācijas izbeigšanu Uh, valstīs, kur notiek attiecīgi valdības spēks, būtu ļoti grūti izdarāms Afganistānā, jo valdība ir ļoti vāja. Gribu pieminēt, ka opija audzēšana ir izbeigta visās valstīs, ir tajos reģionos, tajos, kur, kur nebija valdības pārvaldības. Opija valdī, audzīšana, audzēšana parasti notika tajos grūti aizsniegtamos uh, reģionos kur vienmēr bija kaut kāds militārie grupējumi, kas paši sev ar šo opiju audzēšanas palīdzību finansēja. Lielākoties tā tas bija vairāk kā gadsimt, vairāk kā simt gadu, bet lielā, vairāk, vai, lielākā vai mazākā mērā pārsvarā valdības ar starptautisko palīdzību guva kontroli pār šiem reģioniem un opija audzēšana izbeidza. Pakistāna bija pēdējais eh, lieliskais piemērs starptautiskā sabiedrība un ANO 20 gadus strādāja kopā ar Pakistānas valdību, lai opiju audzēšanu izbeigtu, apkarotu tajos reģionos, kas ir pierobeža, Afganistānas pierobežās. Es sekoju līdz šim procesam, izpētīto tur bija 6 miljārdi dolāri, kas tika piešķirti Pakistānai šiem mērķiem, un lūk, rezultāti tika sasniegti. Pakistāna, zināmā mērā, ir Afganistānas priekšgājēji, pirms tam tā bija lielākais piegādātājs opijam. Nu, laiks bija 20 gadi, vajadzīgi bija 20 gadi, resursi nebija tik daudz, jautājums netika uzskatīts par tik svarīgu. Es arī pats atceros, pirms 20 gadiem bija šis plāns samazināt opiju audzēšanu uh, Afganistānā. Tad bija 25 miljoni dolāru paredzēti gadā šiem mērķiem, un es nekādu nevarēju rast, un nekur nevarēju rast šo naudu starptautiskajā sabiedrībā, lai procesu vispār aizsāktu. Šobrīd ar milzīgajiem līdzekļiem, kas iepludināti Afganistānā, tas vairs nav resursu jautājums. Šobrīd ar to resursu spēku mēs varētu panākt būtiskas izmaiņas, ir tīpaši Afganistānā. Mazākā piecu gadu laikā, ja plānus uzsāktu. Kāpēc pieci gadi? Tāpēc, ka piecos gados 20%, par 20% samazināt opiju audzēšanu katru gadu. Uh, Vērtība šobrīd opija produktiem ir vairāk kā pusmiljonu dolāru di dienā. Un tas nozīmē, ka piecu gadu laikā vairāk kā 5 miljonu dolāru uh, varētu tikt uh, samazināt, un šobrīd Afganistānā cilvēki uzskata, ka tas varētu būt reāli. Tā saka miljoni. Neviens mil, ministri, neviens nesaka, ka tas nebūtu iespējams, un arī starptautiskās organizācijas ir tādās pašās domās. Uh, Tas fakts, ka ir tikai piecas provinces Afganistānā, kur šobrīd tiek audzēts opijs, ir ļoti pozitīvi, jo tas nozīmē, ka varam koncentrēt savu rīcību tieši uz šiem reģioniem. Un uh, svarīgā cerēties kopija audzēšana Afganistānā ir mazāk kā 2% no, no kopējās kultivējumās zemes. Nevajag domāt, ka visa Afganistānas teritorija ir klāta ar uh, opiju magoniem. Nē, šī teritorija ir ļoti maza, ļoti neliela valsts daļa, kur uh, šobrīd tiek audzēts opijas, opiju magons. Un uh, starptautiskā sabiedrība varētu ļoti efektīvi uh, iejaukties šajā situācijā. Tā ir problēma, ko, š, nu, pēc 2001. gada neviens nav apsvērs. Savā ziņojumā es uzsveru šo jautājumu. Tas ir skandalozi, ka Amerika iztērīja 1,2 miljardus dolārus apkarojot narkotiku veidošu, ražošanu Afganistānā bez jebkādiem rezultātiem. Ir svarīgi ņemt vērā šos faktus un ņemt vērā reālo situāciju, jo pagātnes kļūdas nevēlamies atkārtot. Turklāt es uzskatu, ka Eiropai ir ļoti milzīga atbildība jāuzņem šai saistībā. Tā nevajadzētu baidīties uzņemties vadošo nom, lomu un diktēt Amerikai, kur tad, pateikt Amerikai, kur tad bija tās kļūdas. Mēs nedrīkstam sekot viņu ie, iemītajās pēdās un arī kļūdīties. Nē, mums, ja mēs esam draugi un partneri, mums ir jāskatās viens otram acīs un jāsaka patiesība. Jāpasaka, kur otra puse ir kļūdīsies, ko tā ir darījusi nepareizi. Nikols Kils Nilsens uzsvēra faktu, ka problemātiska ir situācija ar sievietēm Afganistānā. Nu, es gribētu viņam lūgt eh, dot savu ieguldījumu, eh, lai varu papildināt to ar sieviešu situācijas atspoguļošanu. tas tiešām bija lieliski, ka, ka šādu veidu jautājumus varam te atspoguļot un domāju, ka, protams, ka cilvēktiesība aizsardzība nenoliedzami ir ļoti nozīmīga šeit. Un nevajag uzskatīt šo jautājumu par tādu neiespējamu izaicinājumu. Nē, esmu, strā, esmu domājis par šo jautājumu, gadiem strādājis ar to un zinu, ka tajā brīdī, kad sēžamies pie sarunu gādu un var tikt noteikti skaidri nosacījumi, sarunas nekad nav vieglas, bet šāda veida jautājums tomēr var atrisināt. Nevajag uzskatīt to par tādu utopisku mērķi. Nē, Afganistānā varam uzdā, u, u, atrisināt arī šādas situācijas. Afganistāna tādā ziņā ir ļoti interesanta valsts var nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību tajā gadījumā, ja skaidri daram to uz skaidru koordinācijas metodi. Talibans ļoti labi apzinās šo faktu, viņ, ka viņi nekad neuzvarēs šajā karā, un viņi to ļoti labi zina. Es esmu runājis ar viņu pārstāvjiem pēdējās um, Afganistānas vizītes laikā, ļoti pietuvināti Talibanam, ļoti pietuvināti cilvēki man teica, ka viņi nebūtu neuzskata, ka viņu karu varētu vinnēt un arī starptautiskās sabiedrības apņemšanās ir tāda, ka mēs varam tur palikt ļoti ilgi. Tieši tā kā tas bija Bosnijā un daudzās citās valstīs. Un būtu pilnīgi nereāli no viņa puses uzskatīt, ka viņi varētu uzvarēt un atgūt kaut kādu savu dominanci. Tāpat laikā mums arī nevajadzētu domāt un cerēt, ka mums izdosies, eh, ka mums izdosies šo karu uzvarēt. Es biju šai valstī, esmu runājis ar militāriem pārstāvjiem, nacionālām misijām, ISF un visiem citiem. Un neviens no viņiem man nevarēja teikt, ka viņi varētu uzvarēt. Viņi negat, negatavojas uzvarē, viņi gatavojas pārējais periodam. Un viņi uzskata, ka nevajadzētu valsti atstāt pāragri. Un tāpēc nav nekāda iemesla, kāpēc arī mums vajadzētu te eh, veltas cerības eh, lolot. Prēdeskungs, eh, par jūsu novērojumiem runājot. Uh, Es nu dienu nezinu, kāpēc šis nosaukums Eiropas Savienības stratēģija zināmām kaut kad pazuda un tika aizstāts ar citu, jo sākotnēji, lūk, tā bija Eiropas Savienības stratēģija Afganistānai, un tagad tā ir Afganistānas stratēģija. Nu, man nav nekādu problēmu uzdot jautājumu komisijai un komitejai uh, šo nosaukumu atkal mainīt, pievienot šātad šo Eiropas Savienības stratēģiju Afganistānai. Jo gal galā visiem jau skaidrs, ka mēs šeit runājam par Eiropas Savienības interesēm Afganistānā, un tad varam attīstīt papildus idejas, ko vēl iekļaut ziņojumā. Es domāju, tas ir viegli korģējums jautājums. Tālāk Karla Bilta citāts, nu, es pats dzirdēju. Bilta runas ierakstu un vienkārši pa vārdu, pa vārdam atspoguļoja viņa teikto šai ziņojumā. Uh, Nedomāju, ka es pārāk esmu tāds labdabīgs attiecībā pret Talibanu, jo tai sadaļā, kur runāju par opiju audzēšanas izbeigšanu, es saku, ka ANO ir uzlicis pienākumu Talibanam atteikties no, audzē, no opiju audzēšanas. Nu jā, es tā uzskatu, mums bija pieci gadi vajadzīgi, lai izolētu Talibanu vadību no, savu, no viņu draugiem no, no Pakistānas un no Turkmenistānas, tīri politiski, tad, kad viņi saprata, ka viņi ir izolēti un ka viņi palikuši tikai paši ar saviem darbiniekiem, viņi, viņi divreiz e, izraisīja to, kā no īstenoja sankcijas pret viņiem. Otrajā sankciju tūrē viņi nolēma ievērot šo opijais audzēšanas aizliegumu, ko ANO viņiem noteica. Un 2001. gadā, kad amerikāņi ienāca Kabulā, tur nebija, Afganistānā netika audzētas opijas. Un tas bija tāpēc, ka ANO izdarīja spiedienu, tika īstenot politiska rīcība pret Talibanu. Bet, nu, beigu beigās situācija ir tāda, ka nu, es nesaprotu, es neredzu, kāpēc līdzīga veida darbība šobrīd ar lielu at sabiedrisko atbalstu un spiedienu nevarētu nest tādus pašus rezultātus. Jo šobrīd taču mums ir tādi starpnieki, kas ir daudz vēl pieejamāk nekā Talibans toreiz. Nu, jums varbūt nepatīk 59. punkts par eh, šo te problēmu un bušu un tam līdzīgi. Jā, mēs varam apspriest šo jautājumu, ja jums tas nepatīk, mēs varam arī mainīt šo formulējumu tas nav tik nozīmīgi šajā gadījumā. Par minētajiem skaitļiem un kara izmaksām un nabadzības eh, izbēgšanu, tātad tas, ka vienu kardienu maksā palīdzēt izmaksāt tik, cik varētu, iz, cik būtu vajadzīgs, lai izbeigtu nabadzību, nu, šie skaitļi arī ir pamatoti. Ja man vajadzētu šobrīd visu koriģēt, tad varbūt tas pat nav piecas kara dienas un to izmaksas varētu palīdzēt izbeigt eh, opiju audzēšanu. Vakar tika pieņemts kongresa lēmums par Afganistānu, un Pentagons eh, teica, ka viens benzīna galons, ko iz Afganistānā maksā 400 dolārus, viens litrs benzīna, kas tiek tur nogādāts, izmaksā ļoti daudz. Nu, un ja mēs to sareizinām ar visu to šnos un loģistiku, kas tiek īstenot kara ietvaros, tad tas ir 30 reižu vairāk nekā Afganistāns IKP. Mums ir jāņem vērā šie skaitļi. Jo citādi jāsaka, mēs neatspoguļojam pareizajā kontekstā visus šos notikumus. Ja jūs vēlaties izteikt vēl citus novēr novērojumus, es pilnīgi atvērts un labprāt esmu gatavs strādāt pie izmaiņām tekstā. Tā. Maizera kunga novērojumi, viņš no sociālistu grupas, par to, ka ir jābūt atšķirībai no militārās un pilsoniskās palīdzības. Tam piekrīt, ir jābūt skaidri nodalītam eh, šiem jēdzieniem. Pilnīgi piekrīt jums. Man jums jāsaka, ka es redzēju, kā Itālijas valdība Heratā piedāvā militāro palīdzību un, uh, un man vispār nepatīk, ka militārie spēki iesaistās pilsoniskās palīdzības uh, attīstības palīdzības sniegšanā, bet jāsaka, tas tomēr bija vislabākais piemērs palīdzības sniegšanai visā Afganistānā. Šī projekta ietvaros mēs redzējām, tas norisinājās atbilstīgi, nebija nekādas izšķēdēšanas, nebija korupcijas, uh, skaidri bija pilnīgi skaidri, afgāņi bija iesaistīti šajā procesā un tā tālāk. Tāpēc es gan negribu it kā dot priekšroku šāda veida rīcībai. Un man, protams, gribētos, lai līdzekļi tiek nodrošināti tieši uh, privā, pilsoniskiem mērķiem, nevis militāriem mērķiem, bet tomēr redz, ka reizēm militārie grupējumi var palīdzēt piešķirt, pa, uh, izdalīt šo palīdzību. Piekrītu arī jūsu domai par to, ka vajadzētu iesaistīt visu reģionu šajā darbībā, iesaistīt Pakistānu, Krieviju, Īrānu, Indiju un arī Ķīnu. Domāju, ka tas ir, nu, tā ir tā, tas, tas otrais variants, otrais scenārijs, kā varētu atrisināt Afganistānas krīzi. Domāju, ka Eiropas Savienība ar ASV ir ir likušas daudz ko uz risku strādājošai valstī, ir liela klātbūtne, bet ja mēs, ja mēs nespēsim iesaistīt reģionu šai procesā, tad tādā gadījumā risinājums nebūs atbilstīgs šai krīzē. Šīs kaimiņu valstis ir jāiesaista procesā. Tāpat laikā tās nedrīkst arī iejaukties procesā. Mēs arī nedrīkstam atkārtot to situāciju, kas Afganistānā bija 90. gadu laikā, kad tas bija tā kāds cīņas lauciņš dažādām armijām, grupējumiem, kas tika finansēti no vis visādām valstīm, kas atrodas ap Afganistānu, Irāna, finansēja savus eh, spēkus, Krievi, tur bija Ziemeļa alianses, Amerikāņi, Indieši, ka, Pakistāņi, Talibāns tur darbojās. Uh, Un no šādas situācijas mums vajadzētu izvairīties. Un tieši tāpēc šādu jautājumu es pat te nesāku pieminēt. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un reizēm arī tas var, nu, mūs šķelt, teiksim tā. Reģions ir jāiesaista, bet nevar notikt iejaukšanās Afganistāns iekšējās lietās. Uh, to grib uzsvērt, īpaši uzsvērt. Mums nevajadzētu izlikties, ka drīkstam diktēt viņiem, kāda politika jāveido. Mums ir jāpalīdz viņiem pārvaldīt šīs politikas, jā, bet nedrīkstam atkārtot 90. gadu beigu situāciju. Tas nebija pareizi. Maierkungs. Piekrītu lielā mērā arī jūsu domai tātad par reģionu iesaistīšanu procesā. Un domāju, ka nesenie paziņojumi, ar ko nāca klajā jaunais Amerikas galva, nav īpaši palīdzīgi jo joprojām taču ir tādi, kas uzskata, ka ir pie, iespējams militārs risinājums Afganistānā. Uh, Mēs tā sacīju, ka nav tādas skaidri deklarētas no tādas stratēģijas, uh, kas balstītos uz uh, nemiernieku iznīcināšanu. Nu, ļoti bieži tā šī stratēģija gan tiek piesaukta, bet uh, es vēlētos izcelt kādu interesanta starptautiskā stratēģijas eh, analīze, kur tiek vēsturiski šī, analizēta šī stratēģija, kam sekojušas okupējušās eh, vāras un tikai septiņos eh, procentos gadījumu šāda stratēģija bijusi sekmīga. Nu, mēģināšu arī tad rezumēt savus komentārus. Pabeidz pie, piekrīt arī Grigorina kungam attiecībā uz to, ka kur tad būtu jānovelk uh, uh robežšķietnes starp uh, dažāda veida korupciju Afganistānā. Predatoru raksturu korupcija, protams, ne, nekad un nekur nav atbalstāma. Ja mēs ieguldam līdzekļus valdības attīstībā, tad tam jāiet roku rokā ar stingru kontrols mehānismu. Mauro kunga komentārs attiecībā uz starptautisko palīdzību arī šeit. Es pilnībā piekrītu šim komentāram. Proti, mums jārod dažādi kanāli un, un um, veidi, kā mēs sniedzam šo palīdzību, bet uh, katrā ziņā kopējais um, līdzekļu apjoms, ko mēs uh, iegūdām Afganistānas valdības attīstībā, ir, jā, ir uh, jāpalielina. Tas ir paaugstināts jau par 15% vakar, Afganistānas valdība uz 800%. Es piekrītu, ka tiešām caur valdības struktūrām ir jāpludina vairāk līdzekļu, jo sevišķi mēs vēlamies stiprināt valdības leģitimitāti. Tad ir jāstiprina dažādi juridiskie kanāli, mm, juridiskās struktūras, kurām ir jā, jābūt klātsošam Afganistānam. Tas pats attiecas arī uz Afganistānu. Mēs esam viennozīmīgi pret to, ka būtu jāplē, jāpalielina uh, privāto drošības uh, firmu klātbūtne. Uh, Nu, un jebkuru militāru spēku klātbūtni, kas atšķirtos no valsts. Drošības eh, jautājumi jāatrodas valsts rokās, jo pretējā gadījumā izraisīsies pilsēnkaši. Un par pēdējo jautājumu, nu, es atvainojos, bet es varbūt es nevaru iedzināties niansēs, bet katrā ziņā lielā mērā piekrīt tam, ka mums ir jāstiprina sadarbība ar Krievijas domu un Amerikas kongresu. Ar vairākiem Amerikas parlamentāriešiem esmu jau uzņēmis aktīvas kontakts ar tiem, kas ir iesaistījušies šajā tematikā. Un tikai pirms dažām dienām tiek lēsts kāds ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Es to rādu tagad. Warlord Inc. saucās šis eh, ziņojums eh, ārlietu un nacionālās drošības apakškomiteja kongresā to lēdu klājā, un šis eh, ziņojums mums lielā mērā ļauj palīdzēt un, un, un tātad atspūgļo to, kā būtu jāmaina starptautisko spēku klātbūtne Afganistānā. Un visbeidzot, Tīra kunga novērojums un viņa komentāru, ko es sacīju šai sakarā. Nu, es nepiekrītu tam, ka Eiropas eh, Savienība pat par eh, sevi nevar eh, iet, iejaukties Afganistānas nākotnes veidošanā. Nu, savā ziņā tā, protams, ir taisnība, bet Afganistāna būtu vērtējama kā starptautiskās sabiedrības un tā skaitā arī ASV politikas izgāšanās. Arī Eiropas Savienībai ir jāuzņemas līdz atbildība situācijas mainīšanai. Ja nepieciešams, mums ir jāuzņemas vadošā loma, izstrādāt jaunu stratēģiju. Protams, daudzīgā veidā amerikāņi vienmēr būs mūsu draugi, bet uh, katrā ziņā uz mūsu pleciem Afganistānā gūstas liela atbildība. Ir klāt mūsu karaspēku klātbūtne, tāpat arī mēs zinām, ka sabiedrības viedoklis ir kategoriski pret karu Afganistānā. Mums nevajadzētu atkārtot amerikāņu pieļautās kļūdas. Arī daudz amerikāņu to ne mums sagaida. Tiešām viņi lūdz mums eh, palīdzēt eh, mainīt valsts politiku, ASV valsts politiku. Un Obamas eh, administrācija ir mēģinājusi šo, šo politisko kursu nedaudz mainīt. Tā kā, protams, mums arī ir sava atbildība. Paldies! Noslēgumā sacīšu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai 7. septembris. Pusdienlaikā līdz pulksten 12. tātad viens grozījuma iesniegsiet tos līdz tam termiņam. Paldies, un tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Tādā. Um, ātrā tempā. Pancerī kungs, eh, lūdzu, lai jūs nebūtu tik lēms un eh, neiepazīstināt mūs ar šo jautājumu. Tas ir ziņojums par afēta dēve un budžeta komitejas eh, delegācijas kopējo vizīti tuvies austrumos šī gada mājā. Grazie, prezidente. Punkt... Paldies, priekšsēdētāji. Šajā uh, darbkārtības punktā uh, tātad mēs ziņosim par kopējo delegācijas uh, braucienu uz Jeruzālēm un Gazas joslu. Āfēta komiteja, attīstības komiteja un budžeta komiteja, kā jau tika teikts, kopīgi organizē šo braucienu. Un uh, tas bija ļoti būtisks brauciens. Uh, jo mēs e, tikāmies ar Palestīnas un Izraēlas pārstāvjiem, ar iestāžu pārstāvjiem, un e, šī brauciena laikā mēs varējām pārliecināties par to, kāda ir situācija uz vietas. Mēs taču visi zinām, ka šādā braucienā parasti mēs skatāmies, kāda ir situācija ar humāno palīdzību un skatīties, vai Eiropas Savienības līdzekļi uh, tiek arī pareizi izlietoti un vai tie dod rezultātus. Un um, mēs pētām arī, kāds ir politiskais un miera process. Kontakti Jeruzālēmē bija ļoti noderīgi šīs sarunas, un mēs bijām arī gāzes joslā, bet uh, kā jau jūs ziniet, mums bija jādodas caur Ēģipti, jo pretējā gadījumā mēs nebūtu tikuši iekšā. Mums bija ļoti interesants un noderīgs sarunas ar mm, iestāžu pārstāvjiem, tādējādi mēs arī sasniedzām brauciena mērķus. Mēs vēlējāmies uh, konstatēt, vai Eiropas līdzekļi tiek pareizi izmantoti, bet jautājums ir par to, kā tas notiek gazas joslā, jo mēs nevaram tur vienmēr uh, tikt pārstāvēt. Tas attiec uz humāno palīdzību. Tas nozīmē, ka šajā braucienā mēs varējām konstatēt, ka Jordāns rietumkrastā tiek īstenot zināma politika, tur viss ir kārtībā, gāzes joslā var ir problēmas, un um, eh, tur mēs arī miera procesā redzējām, ka vēl ir problēmas. Netiešās sarunas rada šīs problēmas, un uh, arī, protams, spriedze attiecībās starp Palestīnas un Izraels iestādēm. Bet mēs uzskatām, ka situācija nedaudz ir uzlabojusies pēc Netanjahu pēdējā apmeklējuma Baltijā namā un tikšanās ar Obamu. Izraels iestādes eh, arī mēs satikām, šos pārstāvis bijām arī parlamentā, un eh, ļoti svarīgs jautājums bija Eh, tas, ko eh, uzsvēra arī Izraels puses, tātad drošība. Varbūt viņi pārāk par to uzsvēra. Un mums eh, ir jāskat, protams, arī šis jautājums, bet nav tāda skaidra apziņa, ka šis drošības jautājums vienmēr tiek uzsvērts. Pēdējos gados mēs eh, runājam par šiem jautājumiem arī mieru procesu ietvaros. jo īpaši Austrum Jeruzalemes problēma, šīs te apmetnes un gāzes josla. Un šobrīd eh, Knesetā arī ir um, diskusijas ar nevalstiskajām organizācijām. Mēs centāmies uh, izskaidrot mūsu viedokli, mūsu uztveri par to, kā mēs vēlētos veicināt mieru procesu norisi, bet, protams, mēs uh, norādījām arī, uh, ka mēs apzināmies, cik svarīga ir Izrēlai drošība. Uh, Mēs uzskatām, ka ja mēs uh, teiksim, ka Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt svarīgāku lomu, tad uh, tas, ko mēs sakām, varētu arī konkretizēties. Protams, ka uh, ir ļoti svarīgi sniegt palīdzību, humāno palīdzību Eiropas Savienībai nevajadzētu baidīties arī kaut kādas prasības uzstādīt. Tas attiecas uz valstīm reģionā, tas attiecas arī uz kvarteta lomu. Jo īpaši attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, piemēram, par blokādas atcelšanu, par eh, apmetņu būvdarbu pārtraukšanu īpaši Jeruzalemes austrumos un eh, valstu iesaist reģionā arī tās taču eh, piedalās šajā miera procesā. Uh, un ir runa arī par Eiropas Savienības dalību kvartetā, lai varētu vēst tiešas sarunas un nevis tikai netiešas sarunas. Pēc šī apmeklējuma kristal, izkristalizējās arī tas, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē būtiskāka loma, mums ir jārīkojas konsekventi, uh, Un šeit gribētu minēt piemēru, un tas ir mans personīgais viedoklis. Bet mēs nevaram vienkārši prasīt, lai tiktu ievērot demokrātijas principi, kā mēs to darījām Palestīnā Un uh, tur arī bija tā, ka, ka vēlēšanas notika un uh, daudz deputāti tika iesaistīti, bet uh, katrā ziņā Eiropas Savienība bija ļoti atturīga. Mēs nevaram izvēlēties kaut kādu veidu ceļu un tad atkal atkāpties no Eiropas Savienības puses. Šis komandējums, šis brauciens bija ļoti būtisks. Tātad uh, mums būtu jāturpina šī darbība. Bija svarīgi arī tas, ka uh, šīs trīs komitejas bija šajā braucienā kopā, un tas bija ļoti noderīgi, un kā jau es iepriekš teicu, uh, mums darba grupai, kuru mēs izveidojām parlamentā par uh, tuviem austrumiem, vajadzētu piešķirt svarīgāku lomu Butikofer kungs šeit ir vadītājs, un es domāju, ka viņi varētu tiešām strādāt, lai nodrošinātu, ka Eiropas parlaments spēlē efektīvu lomu šeit. Patrinkungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, arī piedalījos šajā uh, delegācijas. Uh, Uh, braucienā, un uh, tātad esmu šīs darbgrupas uh, um, vadītājs. Paldies pēc Erīkungam par to, ka viņš vadīja šo apmeklējumu. Daudz, kas ir šeit klāt, arī bija šajā braucienā, un tad, kad mēs braucām uz šādu valsts, tad mums ir jādomā, ko mēs vēlamies sasniegt. Mēs vēlamies sasniegt divu valstu risinājumu - Izrēlu un Palestīnu ar drošām robežām. Uh, Un šeit ir, eh, varbūt tas izklausīsies tā morāliski vai tā sprediķojoši, bet eh, tā ir problēmas sakne, proti izrēlieša cieņa ir tikpat svarīga kā palestīnieša cieņa. Tātad palestīnietis ir tikpat cienāja, cienījams un godājams kā izrēlieši. Tātad par to ir jādomā. Un ja mēs vēlamies šādu divu valstu risinājumu, tad uh, var rasties iespējas, ka abās pusēs ir cilvēki, kas to nevēlas. Un atkal vakar uh, tika sagraut kāda māja Palestīnā, un tas bija no Izraels puses, un ja tas uh, uh turpinās, uh, tad um, uh, tiek būvēt šis apmetnes, tas tā tad uh, rāda to, ka aizvien tālāks kļūst šis divu valstu uh, risinājums. Tātad no abām pusēm ir cilvēki, kas eh, nevēlas eh, mieru, nevēlas šo divu valstu risinājumu. Un tad, ja mums tiek teikts, un tas man nedaudz satriec, varētu tā teikt, ja tiek kritizēta Izraēlas valdība, tad uh, jūs esat pret Izraēlas uh, lobbyis. Un tātad, ja es Hamas kritizēju, tad es nepiedaru pie šī pret Palestīnas lobby. Tātad mēs negribam, lai apšauba mūsu objektivitāti, un mēs nedrī, negribam, ka mūs lamā tikai tāpēc, ka mēs kritizējam kaut kādas lietas vienā vai otrā pusē, kas attiec uz gazas joslu. Bija šie traģiskie notikumi pirms dažām nedēļām, un tas uh, parādīja, ka pasaule atkal apzinājās šo problēmu, un tagad ir centieni gāzu nedaudz atvērt Bet mūsu delegācija, kā pants Ērija kungs teica, mums bija jāieceļo caur Ēģipti, to varbūt ir viegli pateikt. Krāsla Dorfers kungs, jūs nebijāt klāt, jā, bet eh, tie, kas eh, devās uz turienu, lidoja no Telavības uz Kairu, Veronika de Kaizere bija klāt, tātad kolēģiem no Telavības bija jādodas uz Kairu un pēc tam no Kairas ar autobusu uz Rafu, lai iekļūtu Gazā. Uh, Un vakar mēs dzirdējām no ministra prezidenta Fajāda, ko tas nozīmē, ka ja šī kontrola, šī gazas blokāda tiek uzturēta spēkā, bērni nevar iet uz skolu, ēkas netiek atjaunāt, atjaunotas, valsts vienkārši tiek iedzīta izolācijā. Un galu galā šī blokāde palīdz Hamas. Tas katram ir jāapzinās. Uh, kas eh, cenšas uzturēt spēkā šo blokādu, un tas taču nevar būt mūsu mērķis. Tāpēc mūsu uzdevums, kā Eiropas Savienībai, ir kopā ar amerikāņiem, ar kvartetu, kā jau teica Pancērīkungs, darīt visu, lai apmetņu eh, būvniecības politika tiktu pārtraukta, un ja uh, Uh, gāzes blokāda tiek pārtraukta, tad uh, arī ir jānodrošina, ka gazā ne, netiek ievesti ieroči, uh, lai nevarētu šo munīciju pēc tam izmantot pret Izraēlu, bombardējot Izraēlu, piemēram. Mums ir tas jāapzinās. Un noslēgumā gribētu pateikt, ka ja prezidents Obama Uh, saglabās spēkā savu aktīvo darbību, iestāsies par mieru tuvajos austrumos, tad mums vajadzētu to atbalstīt. Un tas ir mans, tā ir mana pārliecība, ka bez drošības spēkiem no starptautiskās sabiedrības puses, vai tā būtu ANO vai ES, bet bez drošības spēkiem tuvajos austrumos, kuros mums arī ir jāpiedalās, manuprāt, nebūs iespējams miers tuvajos austrumos. Un tāpēc, uh, mums vajadzētu arī būt gataviem tā rīkoties. Un noslēgumā, manuprāt, tuvajos austrumos uh, nav runa tikai par mieru starp Izrēlu un Palestīnu, lai arī cik svarīgi tas būtu. Ja mēs nepanāksim mieru tur, tad uh, tas ietekmēs mūsu attiecības ar visu islāmu un arābu pasauli un arī Eh, tas būs uh, svarīgs vidusjūras savienības kontekstā. Ja mēs tur nepanāksim progresu, tad mēs to visu varam aizmirst. Tāpēc Izraels un Palestīnas jautājums, šo abu valstu jautājums ir daudz svarīgāks, tas skar daudz vairāk ne tikai šīs divas valstis. Un tāpēc mums, uh, kā Eiropas parlamentam, Uh, un mums kā darba grupai tuvie austrumi vajadzētu tiešām pievērst mūsu uzmanību tuviem austrumiem uh, Uh, teikt savu vārdu un uh, kritizēt, ja kaut kas tiek darīts nepareizi, vienalga vai tie būtu Hamas vai Palestīna vai Izraels valdība. Ja ir šī kritika uh, paužam, tad tā ir jāpauž. Mēs neesam uh, vienā pusē, mēs neesam nevienā ne otrā pusē, mēs vēlamies objektīvi kritizēt, vēlamies panākt mieru. Uh, Un uh, mēs vēlamies panākt to, kas bija iespējams Eiropā pret, pēc 45. gada ar šūmaņu plānu un tā tālāk. Un uh, nevajag teikt, ka tās ir tikai vīzijas. Tas, kas bija iespējams šeit, Eiropā, ir iespējams arī citās pasaules daļās, ja ir labā griba. Paldies, Pateringa kungs. Tagad Veronika de Kaiser, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Es varu tikai piekrist tam, ko nu pat teica kolēģis Panzērī un ko teica arī priekšsēdētājs Poterings. Jā. Manuprāt, ir jāstiprina šie drošības aspekti, un abām pusēm vienai otru jāciena Mūsu nostājā mums, protams, ir jāuzsver eh, visi šie jautājumi, to nav viegli nodrošināt, bet ir jābūt arī vienodām tiesībām, vienādam iedzīvotāju cietām, lai viņi varētu dzīvot, lai viņi var lemt par savu dzīvi, varētu pārvietoties šajā reģionā. Un tāpat laikā, protams, ņemt vērā Izraels kā valsts drošības nepieciešamību. Bet nu nav jau tā, ka lūk, nodrošina visu Izraelē, bet pārējais viss eh, tiek atļauts, un, nu, lai arī mums ļoti žēl, nē, tā mēs nedrīkstam rīkot šeit, eh, rīkoties šeit Eiropas parlienībā, un es pilnībā piekrītu Poteringa kungam, ka viņš teica, ka tā ir, ir, ir zināmā mērā vīzija, bet tāpat laikā risinājums ir iespējams tikai tad, ja abām pusēm tiek nodrošināt šīs tiesības. Bet mans priekšlikums ir mazliet citāds. Mēs bijām, darbojamies šai delegācijā, kur devāmies arī uz gāzu, kur mums e, palī, palīdzēja Žalīkundze. Un pavisam īsi e, gribu runāt par situāciju Gazā, jo tā nonāksim pie finansējuma jautājuma Es nebiju tur bijusi kādu brīdi, jāsaka, atšķirība ir milzīga un biedējoša. Jā, jo šis melnais tirgus, protams, strādā pa ap, ap, ap, apakšzemes tuneļiem un tam līdzīgi. Pavisam reāli tas ir tād, tāds komerc, komerc darbība, kas notiek. Visi pa šiem tuneļiem tur iet, vienā pusē gaida otru, tad tur tiek tiek pārvest uz zināmiem veikalu veidiem, šis preces tiek tad aizvestas, un tur veidojas zinām tīkli un tam līdzīgi, un 90% eh, var izdzīvot tikai un vienīgi pateicoties šiem eh, melnajiem tirgiem, šiem eh, kontrabandas precēm. Un tāda sabiedrība pakalpojumi nekāda nav pieejama. Nu, un tāda ir realitāte šajā situācijā. Blo šī blokāda tomēr ir drausmīga, tā ir pilnīgi pretproduktīva. Un tā vērst pret iedzīvotājiem, tā palīdz Hamas, viņiem jācīnās pašiem par sevi. Un, un, un faktiski viss ir naudas jautājums. Ja nav naudas, tad izdzīvot tur nav iespējams iedzīvotājiem. Uh, Un līdz ar to trūkst iedzīvotājiem pilnīgi viss, lai atjaunot ēkas un tam līdzīgi. Tāda ir šī situācija, un, kā jau teicu, tā ir briesmīga, ļoti grūta. Bet eh, tika teikts, ka, nu, faktiski iedzīvotāji saņem pat eh, mazāk par 50% no kalorijām, kas tiem, piemēram, tīri uzturu ziņā izdzīvošanai ir nepieciešams. Mm, jo, ja mēs runājam par humano eh, drāmu, un krīze šajā reģionā, nu, tad eh, tie, kas runā par to, tad viņi acīm redzot, tur nav bijuši. Nu, ja blokāda pilnībā netika, netiek atcelta, ja netiks atjaunot eksporta iespējas un ekonomikas izveidas iespējas, nu vienalga, lai kā tā būtu vērst uz, uz starptautisku līmeni vai varbūt uh, no, no gazas sektoru uz tuvākajiem kaimiņu valstīm. Tā ir, tā ir vienība, bet šāda veida ekonomikas izaugsme ir vajadzīga. Jo jāsaka, šobrīd tā nav vajadzīga tikai kaut kādiem Hamas elitei, kas tāpat jau gana privileģēta. Kad vakar klausījos Alam Fajed teikto, Viņš teica, mums ļoti žēl, bet mums joprojām ir vajadzīgi šie līdzekļi, jo kamēr blokāda atteikta netiek, tikmēr šī vietēji, tas, ko Izraēla ierosina, ir ļoti mikroskopisks eh, pēc tā labuma, ko tas varētu nest. Nu, protams, ļoti labi, ka ir kaut kāda pasākuma, ko tā ir gatava veikt, bet mums ir jāman vispār šis, šī domāšana attiecībā uz gazas sektoru. Tas, ko Izraela šobrīd ierosina, ir kaut kādi preču veidi, ko tā varētu piedāvāt gazas sektoram ēku atjaunošanai, lai varētu veikt eh, darbus, bet kopumā tas eh, var atrisināt tikai 5% no kopējām vajadzībām šai eh, reģionā. Gan par ēkām mēs runājam, gan par visādām sabiedriskajām dzīvojumām ēkām jo 80% no iedzīvotājiem šeit ir ļoti jauni, viņiem nav nekādas citas iespējas, kā doties uz šīm Hamas skolām. Nu tā tad ir jāturpina izdarīt spiediens, ir jāturpina tāpat laikā, protams, arī finansēt, diemžēl, palestīniešu vajadzības, jo viņiem nav citu veidu, kā gūt uh, iztiku neskatoties uz visu to komercdarbību, kas tur norisinās šobrīd, jāsaka, tāpat laikā, ka šiem iedzīvotājiem nepatīk dzīvot no kaut kādas starptautiskās žēlsirdības, nē, viņi tomēr vēlas paši strādāt. Ir jau arī, piemēram, tur ūdens resursi un vēl viss kaut kas tur varētu audzēt, eh, kultivēt augus un, un tam līdzīgi. Varētu tos pēc tam eksportēt. Bet, protams, ka ir vajadzīgs ūdens attīrīšanas iekārtas un tā tālāk, un neko nes, nav iespējams šobrīd ražot, kamēr pastāv blokāda. Weberkungs, eh, kur jūs esat šobrīd? Jā, jūs esat pašā aizmugurē. Hmm. Nu, pastāstiet man, Weberkungs, es redzēju, ka. Jūs arī pieprasījumā Eh, runājat par 20 miljoniem, vai ne tā? Es zinu, ka tu tik runās par 100 miljoniem, kādas ir vajadzības un viss, ko mēs varam piešķirt kaut kādas līdzekļus. Es domāju, ka to nepietiek. Jūs taču esat godīgs vīrs. Es domāju, ka jūs man nopietni varētu arī atbildēt šo jautājumu, vai ne tā? Ne šobrīd, ne šobrīd, saka priekšsādātājs ne šobrīd, jo varbūt ir arī citi jautājumi. Yeah, he will, he will, he will have to intervene. Tad viņam būs jāuzstājas vēlāk. Remind... Es gribētu jums atgādināt, ka mums vēl ir paplašinātā biroja sēde. Un tāpēc gribētu jūs lūgt, ka pieņemt to, ka es eh, noslēgšu runātāju sarakstu. Mums jau ir eh, seši runātāji un laiks ir ierobežots. Tagad Nīlsenas kundze un gribētu aicināt visus izteikties īsi. Paldies priekšsādētāji! Gribētu vispirms pateikties pats Erīkungam, kas eh, sniedz mums lielisku pārskatu, atbilstot pilnībā tam, ko mēs tur redzējām, dzirdējām un jūtām šajā braucienā. Uh, Un tomēr, tā kā tikko teica Veronika de Kaisere, es arī biju kopā ar viņu Gazā, tātad eh, nav vērts to atkārtot, bet gribēju piebilst dažus eh, elementus. Kad ir runa par cieņu, tad uh, eh, Poterinkungs ļoti labi runāja par palestīniešu un uh, izrēliešu cī, cieņu. Es gribētu atgādināt mūsu, kā Eiropiešu atbil, atbal, atbildību par uh, produktu iempe, importu. Ja mēs runājam par uh, zināmiem izstrādājumiem, tad um, uh, palestīnieši strādā, piemēram, Jordāns ups uh, ielajā, un uh, mēs taču Eiropā nevaram uh, importēt uh, un patērēt uh, ražojums no uh, šīm apmetnēm. Tas ir darba tiesību jautājums, par to mēs runāsim arī pēc vasaras pārtraukumu. Eiropai šajā jautājumā varē, vajadzētu rīkoties, proti nevajadzētu uh, lauksainiecības produktu importu no šīm te apmetēm pieļaut Eiropā. Un tad uh, Runājot par eh, šīm te kolonijām vai apmetnēm, eh, tur arī ir vēl viens jautājums par eh, cieņu par, starp palestīniešiem, tātad par palestīniešu cieņu, Izraēļu cieņu. Mēs vēlamies, lai Gilāts Šalīts tiktu atlaists brīvībā, un tā pašā laikā mēs aicinām, lai visi palestīniešu ieslocītie tiktu atlaist brīvībā. Uh, ir jaunieši, ir nepilngadīgie, kas ir cietumā, un tas ir nepieņemami. Un šeit arī runa par vienlīdzīgu attieksmi. Piemēram, Eiropas pilsoņi, kā ir Gilāts Šalīts, un uh, palestīnieši, uh, piemēram, Salācā Moja, kas ir Francijas pilsons, viņš ir vairākus gadus pavadījis cietumā, un viņa tiesa bija ļoti apšaubāma un mēs vēlamies, lai salāta samoja tiktu atlaist brīvībā. Noslēgumā gribētu runāt par blokādas ietekmi. Kolēģi to jau minēja, bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka uh, blokāda nāk par labu Hamas un um, blokāda vēršas galvenokārt pret bērniem, pret sievietēm. Un uh, mēs varam novērot arī vārdarbību pret sievietēm. Sievietes uh, ļoti cieši no uh, šīs blokādas. Mēs tikāmies ar uh, kādu uh, mākslinieci Gazā. Uh, Viņa jūtas ļoti apspiesta un uh, blokādi uh, vēršas tieši pret šiem uh, vājākajiem un nevis pret tiem, pret kuriem ir uh, vērsta šī blokāda. Tātad mēs gribētu pastiprināt centienus atcelt blokādi. Uh, Tad, kad mēs organizējām delegāciju uz gāzu, mums nebija vienots viedoklis, tā tas parasti ir, un tomēr man ir žēl, ka mūsu priekšsādētājs nav šeit klāt, lai uzklausītu mūsu uh, ziņojumu, un ja mēs varbūt gribam uzdot jautājumus, un ja mēs to te nevaram darīt, tad es nezinu, kā mēs palīdzēsim palestīniešiem un īrzēļiem panākt uh, vienošanos. Vaigalkungs, lūdzu. Jest uh, izrečen priznanie Jā, paldies. Arī es vēlos um, pateikties Pancērī kungam, izteikt savu atzinību par šo tiešām ļoti labo prezentāciju un par skaidro pārskatu attiecībā uz uh, delegācijas vizīti reģionā. Un pēdējos mēnešos mēs esam um, daudz diskutējuši par šo jautājumu, ir uh, pieņemti secinājumi. Un es neatkārtošu visu to, kas tad ir šī, šīs vizītes sakrā sacīts, bet nu viens no ir skaidrs. Vizīte notika īstajā laikā, lai sagatavotu tātad mūsu ziņojumu. Notika tikšanās ar cilvēkiem uz vietām, ar organizācijām, ar valsts struktūrām. Jo nu šī galu galā ir viena no starptautiskās politikas joprojām tādām karstākajām vietām, karstākajām problēmām. Es arī uzskatu, ka nu, varbūt eh, priekšsēdājs nav pietiekami varbūt nu, tāds nezinu, principiāls, lai līdz galam pielītos eh, šajā diskusijā. Diemžēl arī uh, Nu, līdz ar to, zināmā mērā, šī vizīte bija tāda nedaudz tendenciāla, un par to rakstīja arī Izraēlas um, laikraksti, ka tad ierodas delegācija ar, ar tādu anti, pret izrēlisku, antisemītisku darbu kārtību te, vai tāds tiek atspoguļots. Nu, lūk, um, tas, um, protams, ir ļoti nevēlami. Nu, pēdējo nedēļu, pēdējo mēnešu laikā, pēdējo dienu laikā, respektīvi, ir tātad premjeras uh, Pārēc arī ir apstiprinājis, ka secējuma attiecībā uz um, tuvajiem austrumiem divreiz, trīsreiz jāizvērtē, jāpārbauda visi argumenti, ko mēs, ko mēs paužam no savas puses. Nu, es varbūt to neesmu paveicis, bet katrā ziņā man ir radies iespējas, ka divu valstu mērķis, ko izvērš arī Poterinkungs, kā viena no svarīgākajiem mērķiem, katrā ziņā, ko mēs arī, nu, atbalstam, ka šis uh, risinājums, šis mērķis, ņemot vērā to, kas notiek pat labā un rietumu krastā, nu, ir diezgan maz ticams. Šāds risinājums nav diezko ticams. Manuprāt, ir izveidojusi tāda savu veidu apartīda sistēma. Ja mēs runājam par eh, infrastruktūru, tad ir eh, līdz diezgan katastrofālā stāvoklī. Nu, katrā ziņā vismaz šajā elementā palestīniešiem ir nav priekšrocība. Un vēl vēlos eh, norādīt vienu problēmu, kas, diemžēl, eh, parlamentārajās sarunās varbūt nav pēdējām izcelta. Proti, Izraēlas eh, likumdevēja gatavo trīs likuma projektus, trīs tiesību aktus, attiecībās pilsoniskās, eh, kas noteikti apgrotinās pilsoniskās eh, sabiedrības eh, um, veidošanu Palestīnā. Lūk, to vēlēs izcelt. Nākamais, nākamā kolēģe, Neisas kundze. Vēlos, vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas um, informēja mums par šo vizīti. Arī es biju sākotnēji plānojis piedalīties šajā delegācijā, bet ģimenes iemeslu dēļ, diemžēl, to nevarēju. Nu, katrā ziņā arī pirms eh, šīs vizītes mēs eh, garu un plašinājām par dažādiem incidentiem, kas notikuši um, šajā reģionā ārkārtas eh, paplašinātā biroja sēdē. Mēs to apspriedām. Arī man pašai tur bija zināma um, iniciatīva, un to atbalstīja arī citas politiskās grupas. Kā jūs atminēsieties, šī sēde notiks Strāspūrā. Vēlos um, atgādināt kolēģiem par paziņojumu, kas tika izteicis mūsu komitejas priekšā, proti tas bija Izraels pastāvīgais uh, pārstāvs Eiropas Savienībā. Viņš uzstājās ar paziņojumu un um, debašu laikā par um, Uh, uzbrukumu humānajai flotei, kas, kas bija ceļā uz gāzes sektoru un, un, un lai izrautas tā blokādē, nesrauta mums rokas, jūs visu atceraties. Un savu paziņojumu laikā Izraels pārstāvs sacīja, ka, nu, izraelieči uh, pret to, ka parlamentārieši, politiķi vai kāds cits augsts līmeņa amatpersonas ierastos vizītē gazas sektorā. Jo, vismaz tā es atceros šo viņu paskaidrojumu, iemesls, kādēļ viņi ir pret šīm vizītēm, ir, ir tāds, ka uh, šādas vizītes piešķir leģitimitāti situācijai Gazā. Proti tas pats apstākļus vien, ka mēs eh, dodamies uz šo, šo sektoru, no Izraēlas eh, valdības eh, viedokļa raugoties, leģitimizē situāciju gazas sektorā. Nu, ļoti interesants viedoklis, protams, bet, nu, vismaz noteikti tas atspūgļo arī televīzijas ārlietu ministrijas viedokli. Un to tiešām oficiāls izrādes pārstāvis skaidri un gaiši mm, klāstīja mūsu priekšā. Viņš mēģina mums pārsākt šādu vizīti. Nav saulēcīga, nav īstais laiks, nevajag tur doties, jo dodoties uz gāzes sektoru, mēs pamatā, nu, tiešām tā kā leģitimizējam situāciju kādā gāzes sektorā, un tā, nu, viņa viedokļa raugoties ir kļūda. Veronika pieminēja, ka, nu, šī attieksme būtu nedaudz mainījusies no Izraēlas iestāžu puses, iespējams, nu, vismaz daļēji tādēļ, ka no šo te blokādi ir tomēr diezgan uh, liela saprast, kā šo tā ir sacelt. Nu, cerēs, ka šī attieksme tiešām uh, mainīsies, bet uh, domājot, ka mēs varam um, um, mainīt Izraels ārlietu ministrijas viedokli, nu, manuprāt, tā ir ilūzija. Jūs taču arī bijāt klāt, kad uh, Izraels pārstāvs bija komitejā. Un es Gribēju atgādināt par viņu paziņojumiem. Tie tiešām, manuprāt, ir ļoti zīmīgi, un tos nevajadzētu aizmirst. Paldies! Mauro kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšstādātājiem. Arī es vēlos pateikties kolēģiem, kas eh, ziņoja par eh, šo misiju, šo vizīti Gāzes eh, sektorā un kas piedalījās šajā vizītē. Manuprāt, ziņojums, ko esam saņēmuši, ir sabalansēts, ir izsvērts. Viņi koncentrēs ne tikai uz tādiem dramatiskiem um, ažiotāžu izraisījušiem aspektiem, bet pievērš uzmanību arī uh, tālījušākiem mēķiem, par kur runāja Poterinkungs, uh, kas būtu jāatvirs problēmas uh, risināšanai. Nu, man gan ir jautājums, vai divu valstu risinājumu atbalstītājs skaits ir palielinājies vai samazinājies, gan Izrēlā, gan Palestīnā. Vai šādi cilvēki ir vairāk vai mazāk abās pusēs? Manuprāt, Izrēlā divu valstu risinā, risinājuma atbalstītāju skaits pēdējā laikā noteikti ir samazinājies. Ņemot vērā arī pēdējos notikumus un uh, Un tad es nemaz neizteikšos šeit par Hamas līderu izteikumiem. Tā kā Paturēna kungs eh, pieminēja mūsu atbildību, to, ka mums nepieciešams atbalstīt eh, arī amerikāņu prezidenta administrācijas centienus atsākt aktīvas sarunas par uh, divu valstu risinājumu. Nu, no vienas puses jau tas tā ir, bet no otras puses jābūt arī realistiem. Un, um, manuprāt, ziņojums šādā ziņā arī ir diezgan realistisks. Mums ir jāapzinās eh, šajā kontekstā, ka Libānā, piemēram, joprojām ir klātsoši mūsu militārie spēki, daudz arī no manas valsts, piemēram. Un domājot par to, kāda ir amerikāņu pozīcija, mums ir jāapzinās, ka Obamas administrācijas eh, mēģina nu varbūt negluži precīzi atbilst eh, tiem uh, paziņojumiem, ar kādiem nāca klajā bijušais prezidents Klintons. Jāapzinās, ka uz uh, amerikāņu prezidentu izdara spiedienu atsevišķi individu un viņa idejas. Tas ir jāpaturprātā, to nedrīkst aizmirst. Un um, vēl noslēgumā vēlos atsaukties to, ko mums Ērīkundze sacīja. Mūsu uzdevums, mūsu darbs, izmantojot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, uz ko koncentrējās arī darba grupa par vidējiem austrumu jautājumiem, Patrēkungs arī norādīja, tad mūsu uzdevums, mūsu mm, funkcija ir varbūt tiešām vairāk domāt par to, kāda reālā situācijas vietām. Jāstāsta, ko mēs ar šādu divu valstu risinājumu varam panākt. Divas tautas, divas valstis, ja. Nu, jāaptur prātā tas, ko sacīja kāds kolēģis, ka uh, arī citi reģioni, citas reģiona valsts Irāna un Persijas līdz citas valsts arī iejaucās šajā procesā. Domājot par šo reģionu, jāaptur prātā tas, ka šajā spēlē nav tikai Irāna un Palestīna, bet arī citi spēlētāji. Un tas noteikti ietekmēs uh, problemātikas risinājumu. Un lai mēs arī atrastu adekvātu risinājumu un adekvātos instrumentus, mums jāapzinās, ka tas tā ir, ka ir vairāk spēlētāji. Paldies! Nākamais runātājs Angurākis kungs un pēc tam Ebera kungs. Paldies! Priekšstādētāji divi komentāri no manas puses. Pirmkārt, manuprāt, ir svarīgi izrādīt, turpināt izrādīt solidaritāti palestīniešiem. Palestīnas tauta ir pakļaut lielām ciešanām, un ja mēs vēlamies panākt divu valstu risinājumu, tad mums pirmā kārtām jāatbalsta tie, kas ir vājākā pozīcija. Palestīnieši tieši tādēļ, ka viņi atrodas okupācijā. Un um, valsts terorisms, ar ko nodarbojas Izraēla, nedrīkst uh, tik pielīdzināts uh, okupētas tautas reakcijai. Un neskatoties uz šo pilnīgi nepieņemamo uzbrukumu, ko veica Izraels spēku, spēka attiecībā uz uh, humāno floti, kuras mēģina tīsoties caur blokādēm sniegt palīdzību gāzes sektora iedzīvotājiem. Un neskatoties uz to, mēs um, nu, redzējām, ka Izraels valdība pat tā nebija īpaši šokēta, īpaši pat uh, neatvainojās. Jā, viņi sacīja, ka būs starptautiska komiteja, kas izskatīs šo jautājumu un tā, bet uh, no savas puses izrādīja diezgan lielu vienaldzību. Arī Eiropas Savienība, protams, savaidā ir eh, tikai vājāka situācija, manuprāt, Barnes Seštons un padomas secinājumi bija nu, diezgan tādi, mm, nu, sacīsim, eh, piezemēti. Tie neietekmēs nekādās ziņās labo pusi mūsu attiecības. Viena lieta, ko mēs varējām izdarīt, būtu varbūt iesaldēt militāro sadarbību ar Izraelu, šo ļoti agresīvi noskaņoto valsti. Tas, diemžēl, nenotika. Kas attiec uz eh, Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Izraelu? Ir nepieciešams izmaiņas. Ja mēs vēlamies pozitīvi ietekmēt situāciju reģionā, ir nepieciešams izmaiņas. Es uzskatu, ka mums, parlamentam, ir eh, jāturpina sniegt eh, atbalsts eh, tiem spēkiem Izrēlā, kā piemēram Hadāš, komunistu partijai, pret kara kustībai Izrēlā, kas smagi cīnās par to, lai atbalstītu divu valstu risinājumu. Protams, pašā Izrēlā ir miermīlīgi noskaņot spēku, kas meklē šādu risinājumu, ir cilvēki, kas ir pret represīviem pasākumiem, ar kuriem izceļās Izraels valdība, jo šie pasākumi katrā ziņā nenāk par labu nevienam. Paldies! Paldies, Weberkungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Nu, varbūt es varētu atbildēt uz te kā aizras kundzes jautājumu. Viņa vaicāja par 20 eh, miljoniem eiro kas ir paredzēti šo tām risināšanai. Jautājums ir par to, vai, vai šī nav tiks eh, adekvāti tad pārsūtīt tālāk. Šis jautājums tiek skatīts budžeta komitejā. Jā, mūsu rīcībā 20 miljoni, vai ar to pietiek? Tāds, laikam, bija jautājums. Nu, pietiek vai nepietiek, nu, tur atkarīgs no tā, kā mēs to skatāmies. Deficīts desmitajā gadā ņemot vērā dažādas izmaiņas budžetā, ir 75 miljoni eiro. Ņemot vērā to, ka par 100 miljoniem dolāru tika samazināts sākotnējais budžets, 85% no ONRA, tātad uh, apvienoto nāciju organizācijas izdevumiem šeit uh, ir paredzēti darbinieku algām. Tā kā ja vien šāds netiek samazināts, tā nauda ir vajadzīga, bet šie 20 miljoni, protams, palīdzētu uh, savā ziņā atrisināt deficīta problēmu. Tiesa joprojām būtu nepieciešama 50 miljonu eiro apvienotā nācija, tātad klātbūtnes um, turpināšanai reģionam, lai būtu sabalansēts eh, budžets. Jo, kā es sacīju, par 100 miljoniem dolāru tika uh, apcepts uh, sākotnējais budžets. Tā kā jā, pat laba nauda īsti nepietiek. Tomēr, neskatoties uz to, Un ir arī lūguši šo palīdzību, jūs rīcībā arī komisijas vēstules kopija, kurā ir pieprasīta, eh, nu, lūgt šo papildus 20 miljonu eiro palīdzību. Nešaubos, ka komisija vēlreiz to izskatīs. Arī parlaments ir viena no budžeta iestādēm un septembrī, oktobrī mums būs kopējiem spēkiem jāraugās, vai UNRWA misijai ir nepieciešami tiešām papildus līdzekļi, respektīvā Eiropas Savienība savā ziņā arī var piedalīties eh, šajā kopējā katlā, sacīsim. Premjeras Fajats arī ir ticies ar mūsu kolēģiem vakar un um, vēlreiz paudu šo nepieciešamību un skatīsimies, vai 40 miljonu, ko mēs varētu sarūpēt, uh, tam piekrist. Un, protams, mums būs nepieciešama arī kolēģu piekrišana tām, ka 40 miljoni tiek piešķirt Palestīnas pašvaldībai. Nu, mēs visi zinām, kāda ir situācija gazas sektorā, nav nepieciešams to atkārtot, tā ir pilnīgi neizturama. Pusotrs miljons iedzīvotāji dzīvo kādā lielā cietumā, viņi nekur nevar uh, doties, nec pa jūras, nec sauszemes, ne gaisa ceļiem, viņi nevar izceļot no reģiona. Šāda situācija var turpināties ilgāku laiku. Nu, kad es ja tā jau ir turpināsies gan ilgi, pārāk ilgi, ja man būtu teikšana, vai šāda situācija būtu vērtējama kā demokrātiska, nu nezinu, spēdiet paši. Uh, Varbūt tā ir tāda moderna demokrātija, kurā pilsoņiem ir visas eh, tiesības, pēc savukārt pilsoņiem nav, respektīvi, bērniem nav nekāda tiesība. Nu, tas, protams, mans privāts viedoklis, bet kam es gan piekrītu un ko es vēlos, tas kādi paust, ka ir pilnīgi nepieņemams tas, ka bērni nevar tikt pie rotaļlietām, jo, kā mēs zinām, arī rotaļlietu importēšana sektorā ir aizliegta. Ir pilnīgi nepieņemams arī tas, ka cilvēki mirst padā, cieši padu katrā ziņā, ka nevar. Uh, apmeklēt skolas, ka skolās ir bērni ir trīs mājās, lai nodrošinātu to, ka visiem bērniem ir pieejama vismaz eh, daļēja izglītība, ko vismaz daļu dienas viņam pavadīja palestīniešu skolās. Nu, vai jums eh, šāda situācija šķiet eh, pieņemama, ņemot vērā to, ka šis reģions atrodas tikai četru stundu lidojumā no Eiropas? Spēdēt paši, bet es katrā ziņā domāju, ka šāda situācija ir nepieņemama. Nu, šī valsts atrodas blakus uh, valstī, kurā ir uh, augsta līmeņa universitātes, pasaules līmeņa universitātes. Eštons kundze arī uzsver, ka šāda situācija nav pieņemama. Viņa to skaidri klāstīja mūsu priekšā, padomus priekšā. Mums ir nepieciešams turpināt palīdzību gada sektoram, un tam, protams, ir nepieciešama līdzekļi. Premjeras Fajads nu, lielā mērā ir uzlabojis situāciju rietumu krastā, vismaz ekonomiskā viedokļa raugoties nu, projekti, kas ir īstenot ar mūsu atbalstu un starptautiskās eh, sabiedrības atbalstu, ir izraisījuši ievērojumu ekonomisku izaugsmi rietumkrastā pēdējā laikā. Viņš darīja, darīja to, ko bija solījis. Viņš eh, samazināja vietējās valdības eh, deficītu un iemanījās uzlabot ekonomisko situāciju rietumkrastā vienlaikus. Nu, tomēr um, ir vērojama tāda sabiedrības um, noslāņošanās, sacīsim tā, situācija ir diezgan bezcerīga. Pusotrs miljons uh, Gazā, 1,2 miljonu rietumkrāstā, tā kā noteikti nu, būs nepieciešami papildus līdzekļi. Atkins kungs, jūs vakar izteicāties īsti, tāpēc ir šodien svārts. Nu, es vienmēr izsakos īsti, saka Atkins kungs. Divi jautājumi. Ja Izraela turpinās būvēt apmaiņas rietumu krastā un izspiedīs palestīniešus no vecās Jeruzalemes um, eh, pilsētas? Vai tad, vai divu valstu risinājums vispār iespējams? Un ja šāds viedoklis tomēr turpina pastāvēt un izplatīties, tad ko Eiropas Savienība šajā sakrā darīs? Paldies. Thank you. Paldies, Pancērīkungs, lūdzu. Un jūs arī, jums arī, arī tas gods noslēgt mūsu debats par šo jautājumu. Nu, ļoti labi. Es gan nemēģinu neko pavilkt svītru un neko pabeigt, bet, nu, katrā ziņā man ir viens neliels uh, komentārs. Darba hipotēze, ko izvērš uh, referents un sekretariāts. Nu, varbūt šis jautājums būtu jāspriež arī parlamenta uh, priekšstādētāju, lai skatītos, vai darba grupa uh, tuvāstrum jautājumos nevar varbūt, varbūt augstāk publicēt, augstāk profilu, sacīsim, lai nodrošinātu to, ka šī grupa kļūst par to, uh, fórumu par, um, par to vadošo nu, spēku, ja, ko varētu aktīvi izmantot tam, lai m, mm, izvērstu parlamentārās uh, um, aktivitātes tuvies austrumos. Paldies par jums zināšanu jūsu lūgumu, saka priekšsādātājs. Mēs katrā ziņā šī komiteja atbalsta to, ka Eiropas Savienības ārkārtas uh, rezerves fondi uh, var tik izmantot šim, uh, šim līdzekļiem. Levandovska kunga vēstulē, vēstules, kas nosūtīta Buzek kungam, arī lūdza rast šādu iespēju, un es vēlējos darīt zināt, ka mēs atbalstam šo lūgumu katrā ziņā. Nu, ko, nu labi, paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatē. Līdz ar to slēdzam diskusijas un, un arī komitejas sēdu, un pēc brīža sāksim paplašināto biroju sēdu.